Ladies and gentlemen, may I ask you to take your seats? Dāmas un kungi, lūdzu, ieņemiet vietas. And then I open this. Un tad es varu arī sākt šodienas sēdi un vēlu jums visiem laimīgu jauno gadu. Jūs esat saņēmuši darba kārtību, vai ir kādi komentāri? Is not the case. Ja komentārus neviens izteikt nevēlas, tad vispirmām kārtām es vēlētos šeit sveikt komisāru piebalgu, jo galvenā tēma mūsu šā rīta sēdē būs attīstības palīdzība. Es sveicu šeit arī revīzijas palātas strādājošos un vēlreiz vēlētos jūs informēt, kā jau katru reizi, kā jau tradicionāli mūsu sēdēji var sekot līdz tiešsaistē ikvienā pasaules nostūrī. Un tagad, godātie kolēģi, ņemot vērā darba kārtības saspringtību, es vēlētos ierosināt, lai mēs trešo un ceturto punktu izskatītu kopā, jo par šo, par šiem jautājumiem ir atbildīgi divi atšķirīgi auditoru revīzijas palātas pārstāvi, bet vispirmajam vārdu vēlētos dot Vesberga kungam. Paldies, priekšsēdētāji kungs, godātie komitejas deputāti, dāmas un kungi, piebalga kungs. Ņemot vērā revīzijas palādes 2010. gada ikgadējo ziņojumu un kā atbildīgais par nodaļu atbild attīstības palīdzību, es vēlētos jums sniegt pārskatu par revīzijas palātas secinājumiem par attīstības palāti, palīdzību šajā jomā. Ņemot vērā to, kāda ir bijusi pārskaitījuma regularitāte. Mēs runājam par 165 konkrētiem maksājumiem, kuros ir iekļauts 75 avansa maksājumi un 90 starpperiodi maksājumi un galīgie maksājumi. Un revīzijas palāta uzskata, ka pat uh, attīstības palīdzība uh, attīstības palīdzības kļūda maksājumos ir bijusi 1,7%. Un tomēr ir bijuši arī materiāli, materiāls kļūdas. Un patiesībā tas nozīmē, ka 23% no auditētajiem maksājumiem bija kļūdas subjekts. Un tomēr vajadzētu uzsvērt arī to, ka visas šīs kļūdas bija uh, vidusperioda un galīgajos maksājumos. Runājot par avans maksājumiem, tad eh, par tiem mēs varēsim kļūdas procentu apkopojumu veikt vēlāk. Lielākā daļa no kļūdām attiecās uz eh, atbilstības perioda ārējiem maksājumiem, un mēs runājam arī par tādiem maksājumiem, uh, kuriem trūka adekvātu atbilstīgo dokumentu, un komisija līdz ar to tos uzskatīja par neadekvātiem. Un šajā nodaļā, manis pārskatītajā nodaļā, jūs arī variet redzēt konkrētus piemērus. Revīzijas palāta uzskata, ka augstā kļūdu procenta likme ir tāda, ka uh, nav bijuši adekvāti dokumenti. Runājot par efektivitātes sistēmu un par uzraudzības sistēmu, tad DG Elārg uzskata, un arī DG, uh, eh, otrs, otrs DG uzskata, ka rezultāti šo sistēmas efektivitātes kļūdās, tas ir parādīts Eiropas Savienības attīstības fonda igadējā ziņojumā, un ar to jūs iepazīstinās mans kolēģis Remaijo. DG Elarg ir nācis klajā ar vairākām iniciatīvām iekšējās kontrolas sistēmu izveidai, un tomēr mums joprojām nav bijis iespējams eh, apkopot visu uzlabojumu efektivitāti. Galvenokārt kļūdas izveidojās tāpēc, ka komisija nav izstrādājusi konkrētas vadlīnijas un eh, ir kļūdas saistīts arī ar to, ka komisijas eh, audita vadlīnijas nav bijusi pietiekami spēcīgas. Kaut arī uzraudzība, ko veids DG Larg, tiek uzskatīta par efektīvu. Tomēr revīzijas palāta uzskata, ka pieļautās kļūdas ir saistīts arī ar neadekvātu datu piegādi un trūkst arī attiecīgi instrumenti delegāciju darbam, un tas ir saistīts ar zināmu neregularitāti. Tādējādi DG Elarga ir pasūtījis tikai nacionālo sistēmu monitoringu, kamēr delegācijas ir monitorējušas šo sistēmu funkcionēšanu. Ārējais audits un klīringa procedūras tiek uzskatīts par efektīvām, un tomēr revīzijas palāte ir līdz 2010. gada beigām radusi tikai vienu būtisku kļūdu. Uh, Vienlaicīgi mēs vēlamies sagatavot arī regulārus audita vadlīniju plānus. Un visbeidzot, revīzijas palāda uzskata, ka DG Elarg ir jāsagatavo adekvāti dokumenti, un DG Elarg to jau arī ir zina, veidojusi. Runājot par komisijas pārstāvniecībām, tad revīzijas palāta ir atradusi, ka delegācija darbība ir uzlabojusies, un tomēr vēl ir iespēja šo darbību uzrabot. 2010. gadā tikai 30% no izdarītajiem maksājumiem bija bez jau, kādas, bez jau kādām kļūdām revīzijas palāta uzskata, ka ir jābūt godīgam izvērtējumam finanšu sistēmām, tieši ņemot vērā to, kādas ir Eiropas Savienības attīstības palīdzībai paredzētais budžets. Priekšsēdētāja kungs, tagad es runāšu par secinājumiem un rekomendācijām. Kā jau es minēju, tad eh, revīzijas palāta uzskata, ka attīstības palīdzības maksājumi 2010. gadam eh, visi šie maksājumi ir bijuši bez materiālas dabas kļūdām, un tomēr iekšējos maksājumos kļūdas, materiālas kļūdas ir pieļautas. Uzraudzības sistēmas nav bijušas pilnīgi perfektas, Un tomēr tiesa ieteiktu, lai DGLR detalizētāk izstrādātu kritērijus uzraudzībai un pārvaldībai, kas eh, attiektos uz eh, dažādu sistēmu darbību. Un tas attiecās arī uz nacionālajām varas iestādēm. Uh, DigiLarg būtu jāuzlabo datu kvalitāte, to datu kvalitāte, kas tiek ievadīta to informācijas sistēmās. DigiLarg vajadzētu izveidot tādus instrumentus, kas e, nodrošinātu maksājumu regularitātes nodrošinājumu. DGLARG joprojām ir uzsvērs centralizētas pārvaldības nozīmībumu. Komisija uzskata, ka koherenta metode kļūdu aprēķināšanā vajadzētu būt balstītai arī uz ģenerāla direktorāta paveikto pasākumu izvērtēšanu. Priekšsēdētāja kungs, līdz ar to es esmu pabeidzis revīzijas palātas atskaiti par 2010. gada attīstības palīdzību Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Mēs eh, mazliet vēlāk uzklausīsim komentārus, bet tagad dodu vārdu Ramalo kungam no Eiropas attīstības fonda. Muchas gracias, <clears throat> señor presidente, miembros de la Comisión de Control. Paldies, priekšstādātāja kungs. Augsti godātie budžeta komitejas eh, deputāti, komisāri kungs. Liels paldies, ka dodat man iespēju runāt par revizijas palātas darba rezultātiem attiecībā uz veiktajām pārvaldēm. Mēs pārvaldam Eiropas attīstības palīdzības fondus un runājam par 2010. gadu budžeta gadu. Saskaņā ar līgumiem un budžeta kārtības noteikumiem, kas bija spēkā arī agrāk, revizijas palāta pārbaudīja sekojošo. Pirmkārt, 8. 9 desmitā Eiropas attīstības fonda palīdzības maksājums un arī jautājums par budžeta izpildi, kā arī to, cik tālu veiktie maksājumi ir veikti pareizi. Mēs izmantojam revizijas palādes pārbaužu mehānismiem un metodiku. Mēs pārbaudījām arī uh, kontrols sistēmas, cik tālu tās ir eh, darbojušās, kā arī ticamības deklarācijas, kā arī esam pārbaudījuši atsevišķos gadījumos, arī atsevišķos maksājumos. Tas tika veikts arī Eiropa ēd un arī uh, Eiropas Savienības delegācija maksājumos. Līdz ar to tika pārbaudītas septiņas. Uh, Tas tika uh, izvērēts pēc um, nejaušības principa, Mālī, Barbeidos un citas. Ruanda, Burkina Faso, Senegāla, Gana un Uganda. Tika pārbaudīts arī ex ante izdevumi, kā arī ārējās pārbaudes. Pārbaudījām arī iekšējos komisijas audita norišu un pareizības fondu uh, faktus. Konstatējam sekojošo 30 um, atbilda uh, saistībām un 10 par budžetu. 165 uh, maksājuma operācijas skāra maksājums, ko veica komisija, un 20 no tiem uh, bija budžeta palīdzības maksājumi. Šīs pārbaudītās um, transakcijas, uh, jeb darbības, tika izvēlētas nejauši. Mēs pārbaudījām uh, summu uh, precizitāti un patieso transakciju veikšanu. Līdz ar to pārbaudīts tika arī Eiropa 8 gada ziņojums. Rezultāti ir sekojoši. Tagad par rēķinu pamatotību mēs uzskatām, ka 8, 9 un 10 EFT ir pareizi veikti un atbilst 31. decembra 2010. gada situācijai. Ienākošie un izējošie maksājumi tika šajā brīdī konstatēti, un tas atbilst arī budžeta kārtības noteikumiem, kā arī visām normām, kādas ir spēkā. Tagad par transakciju pamatotību. Revizijas palāta norāda uz to, ka ieņēmumi un arī uh, kredīt saistības ir notikušas atbilstoši paredzētai kārtībai. Taču jāsaka, ka revizijas palāta nepiekrīt uh, visu maksājumu uh, pamatotībai. Divi iemesli tam ir. Pirmkārt, uh, kontrols sistēma ir tikai daļēji uh, korekta bijusi No otras puses, maksājumi, kas tika veikti 2010. gadā, dažkārt ir bijuši uh, ar uh, kļūdām. Revizijas palāta uzskata, ka precizitāte uh, tika aprēķināta ar 95% ticamību un kļūda ir starp 1 un 5,9%. Un iespējamākā uh, kļūdu kvota ir 3,4% būtiskākie kļūdu amot, avoti, kādi ir projektu um, daļā, ir, piemēram, aprēķina kļūdas, kas ir precizitātes kļūdas, tad kļūdas, kas neatbilst realitātei, proti ir m, iztrūkst pa, pamatojumu pakalpojumiem, kas ir uh, iegādāti vai arī precām, vai arī šīs summas ir uh, nedaudz uh, pa lielu, kā arī kļūdas uh, attiecībā uz uh, subsīdiju uh, saņemšanas pamatotību. Dažkārt rēķini neatbilst uh, izdevumiem, uh, kādi šī budžeta, laika, mm, uh, šī budžeta gada laikā ir um, notikuši, kā arī kļūdas ar PVN maksājumiem. Šīs kļūdas ir kvantificējams un um, papildus tam. Uh, Revizijas palāta uzskata, ka ir arī tādas kļūdas, kas nav kvantificējamas. Un šīs kļūdas ir attiecinātas uz, piemēram, garantijām, garantijām kādas darbības veikšanai, kas nav bijušas piemērotas pēc summu paaugstināšanas. Tāpat arī bija kļūdas administratīvajos maksājumos, kas neatbilda atļautojos, at, atļautajiem maksājumiem un arī nevienmēr atbildi iepirkumiem. Tāpat arī uh, ir kļūdas summās. Par kontrols efektivitāti. Šeit revizijas uh, palāta uh, domā, ka gan Eiropēt, gan delegācija pārbaudas sistēmas ir daļēji efektīvas un uh, nevar novērst pilnīgi visas kļūdas, nevar atklāt visas kļūdas un arī labot. Piemēram, ex ante uh, kontrols mehānismos. Delegācijām noteikti jāturpina šo maksājumu kontrolas uzlabošana, lai uh, varētu arī uh, uzlabot darbu, jāveic ārējā e- pārbauda lai šo menedžmentu pirmīdu sistēmu uzlabotu, jāveic noteikti patāku, pat pasākumu atbilstoši plānam, kas atbilsta lielākai daļai to ieteikumu, kādus revizijas palāta jau ir izteikusi un atsaucas arī uz šo pašu dokumentu. 2010. gadā šis plāns, par kuru runājam, vēl bija tikai sākuma ieviešanas stadijā. Eiropa ēd uzskata, ka atlikušo kļūdu kvota proti tās kļūdas, kas aizvien vēl ir pēc ex ante un ex poste pārbaudas palikušas, ne, e, izraisīs ģenerāldirektora aktīvu o, reakciju. Dāmas un kungi, es gribu paziņot, ka revīzijas palāta uzskata, ka ne visi e, dokumenti arī ir e, tikuši iesniegti. Mēs e, iesakam uzlabot menedžmentu, projektu īstenošanā, kā arī budžeta palīdzības apjoma īstenošanā. Un lai uzlabotu maksājumus un budžeta disciplīnu, Eiropa Aid vajadzētu mm, īstenot veselu kārtu pasākumu, proti ir nepieciešams noteikts indikators, lai noteiktu šādu atlikušo kļūdu noteikšanu pēc visu ex ante un ex poste pārbaužu veikšanas. Tāpat arī jāpārbauda ārējie auditi, jāpārbauda izdegs, bez tam jāizvērtē izmaksu un ieņēmumu efektivitāte, jāuzlabo ex post kontrole. Un noslēgumā, kā ceturtais punkts, šo projektu efektivitātes pārbaudas ir jāveic, un tas ir jāveic kontrolētājiem, kas tieši šajās vietās strādā. Uh, kā arī jāīsteno jau noteiktie uzraudzības plāni. Paldies! Paldies! Pirms dod vārdu piebalkungam, es vēlētos sveikt šeit jauno mūsu komitejas deputāti Filalijas kundzi, sveicināt šeit un esmu pārliecināts, ka jūs mūsu komitejā strādāsiet aktīvi un daudz gūsiet un sniegsiet savu ieguldījumu. Piebalkungs, prieksēdētāja kungs, godātie deputāti, Vesberga kungs, Ramajo kungs, dāmas un kungi. Revīzijas palāta ir sagatavojusi ļoti profesionālu un godīgu ziņojumu par 2010. gada ārējo attīstības palīdzību. Komisija sekos revīzijas palātas rekomendācijām. Un eh, pēdējā laikā tiesas eh, rastājas kļūdas procents ir zemāks un tas ir 1,7% robežās. Un e, šī, šai palīdzībai vidējais kļūdas procents vienmēr ir bijis ap 3,4%. Pagājušajā gadā EDF ir bijis zem 2%, un e, tas e, budžetā atbilst apmēram 2 līdz 5%. Revīzijas palātas rastie kļūdas procenti pierāda, ka problēmas joprojām ir. Uh, Revīzijas palāta raugās uz ikgadēju izpildi, un tomēr mēs skatāmies uz, projekt, uz projekta daudzgadības izpildi. Un e, šādā daudzgadīgā skatījumā projektu kļūdas procents ir zemāks. Tomēr piekrīt revīzijas palātai, ka mums e, vēl ir daudz darāmā. Un jau pagājušajā gadā mēs mēģinājām izveidot e, labāku attīstības politiku tieši tāpat tās. Vienlaicīgi es vēlētos izveidot tādu finanšu pārvaldības sistēmu, kas ļaut mums darboties vēl efektīvāk. Uh, Mēs uzskatām un arī ticam, ka mūsu uzraudzības un kontrolas sistēmas ir un būs efektīvas, ņemot vērā to, ka kontrolai ir jātiecās uz visu projektu dzīves ciklu, daudzgadīgumu, un šī uzraudzība balstās uz jau iepriekšējos gados revīzijas palāca izstrādātajām rekomendācijām. Es uzskatu, ka pēdējos gados daudz ir strādājuši pie godīgas adekvātas un veselīgas finanšu uzraudzības. Īpaši mūsu tā saucamais kontrolas piramīdas rīcības plāns, kas tika izstrādāts pagājušajā gadā, šobrīd sāk darboties. Mēs esam veikuši veselu virkni būtisku pasākumu, piemēram, delegāciju atskaišu, labāku uzraudzību un pārvaldību. Tas ļauj arī labāk uh, pārvaldīt grāmatvedību, un galvenokārt mēs esam koncentrējušies uz palīdzības programmu kvalitātes aspektiem. Mēs joprojām piestrādājam arī pie uzraudzības vadlīniju izstrādāšanas. Mēs esam investējuši arī būtiskos profilaks pasākumos, tajā skaitā arī komisijas darbiniekiem izstrādātiem jauniem finanšu darbības plāniem un esam izstrādājuši arī internetā pieejamu apmācības programmu mūsu sadarbības partneriem. Mēs esam veikuši arī apmācību delegāciju vadītājiem un atbildīgajam personālam pirms tie sāk strādāt delegācijās. Vēl bez tam šā gada sākumā mēs izstrādāsim savus audita rekomendācijas godīgākām un caurs pārskatāmākām finanšu transakcijām. Es jūs regulāri informēšu par, rezultāt, par rezultātiem, kas būs sasniegt šā procesa rezultātā. Mūsu iekšējās kontrolas aktivitātes ir plašas un visaptverošas, un mēs tiešām raugāmies uz situāciju arī pirms galīgā maksājuma veikšanas. Un tomēr tas prasa būtiskus resursus, cilvēku resursus. Un visu laiku mēs mēģinām rast līdzsvaru starp eh, izmaksu efektivitāti uzraudzības sistēmām un pašplūsmu runājot vārdos. Un tomēr Eiropa vēlas būt pārliecināta, ka ik viens eiro cents, kas tiek atvēlēts eh, attīstības palīdzībai tiek izmantots adekvāti. Un, protams, arī Eiropas parlaments vienmēr ir uzsvērs to, cik ārkārtīgi svarīgi ir atskaitīties iedzīvotājiem par izlietoto naudu. Godātie Eiroparlamenta deputāti, labāka attīstības palīdzības nodrošināšana palīdzēs arī labāk palīdzēt. Mēs uzskatām, ka modernāks skatījums uz budžeta priekšlikumiem un arī uz tālāku ārējās palīdzības instrumentu attīstību ļauj mums palīdzēt tur, kur palīdzība ir visvairāk nepieciešama. Protams, adekvāta finanšu pārvaldība ļaus mums samazināt korupciju un ļaus ieviest lielāku vienkāršību visās īstenotajās procedūrās. Patreizējā ekonomiskajā situācijā caurskatāmība ir būtisks moments. Es uzskatu, ka mums jau ir pieejami instrumenti, kas ļauj tikt galā ar izveidojušajām problēmām un īpaši svarīga ir sadarbība starp Eiropas komisiju un Eiropas ārējās darbības dienestu. Godātie deputāti, noslēgumā es vēlētos uzsvērt to, cik ļoti augstu es novērtēju revīzijas palātas darbu. Jūsu rekomendācijas palīdzēs komisijas centienos padarīt ārējo palīdzību efektīvāku, jo tas palīdzēs mums sasniegt arī mūsu attīstības palīdzības mērķus. Mēs uzskatām, ka sadarbība ar Fjellner kungu un Erenhausera kungu, kuri ir Eiropas parlamenta referenti budžeta izpildes apstiprināšanā, ka šī sadarbība būs veiksmīga. Un, protams, mēs sadarbosimies arī ar revīzijas palātu, lai mēs izpildītu mūsu izdarītos uh, apsolījumus, un mēs atskaitīsimies par ikvienu eiro. Priekšsēdētāji kungs, paldies komisāru kungam! Un tagad dod vārdu Fjellner kungam par atskaiti par komisijas daļu. Paldies, paldies priekšsēd. Arī tiesai, eh, es atvainojos revizijas palātai un arī komisāram. Paldies. Un uh, savu intervenciju sadalīšu trīs daļās, vairāk vai mazāk. Pirmkārt runāšu par uh, avansa finansējumu ietekmi uz budžetu plānošanu un iesākšu ar uzraudzības sistēmas kvalitāti. Pēc tam pieminēšu Europaid uh, eh, igadējo aktivitāšu ziņojumu. Es saprotu, ka vispārīgais kļūda procents uh, uh, Mm, attīstības palīdzībā un paplašanāšanā ir nokritījis zem 2% pirmo reizi, un tādēļ it kā no manis tiek gaidīts, ka es jūs sveikšu, un zinām mērā to arī vēlos darīt, bet, kā jau es sacīju, daudzkārt un arī prezentējot revizijas palāca ikdienas ziņojumu pagājušā gada novembrī, diemžēl man ir mazliet ūdens jāielai e, šajā e, gardajā vīnā, jo, diemžēl, uh, lielākā daļa e, tēriņu bija e, iepriekšējā finansējuma un 62% no visiem operatīviem tēriņiem e, reizes palātas piektajā sadaļā ir iepriekš finansēta pre-financing un 14% ir budžeta atbalsts, budgetary support. No 2008. līdz 10. gadam uh, Prefinancing budgeting support sadaļa ir e, palielinājusies no 68% līdz e, no visiem operatīviem tērņiem līdz 75% šogad. Mēs visi zinām, ka ir praktiski neiespējami kļūdīties e, no tiesiskās puses strādāt ar iepriekšējo finansējumu vai uh, budžeta atbalsts, pre-financing budgetary support. Kā mēs visi zinām, eh, eh, starp posmu maksājumu un beigu maksājumu ļoti eh, palīdz tātad kļūt procentu mazināt. Tātad šī visa aprēķina rāda 75% no operatīviem tēriņiem bija iepriekšējais finansējums un budžeta atbalsts, mēs zinām, ka ir grūti vai, lai neteiktu, neiespējami kļūdīties ar šiem maksājumiem. Un šajā kontekstā, komisāra kungs, man interesē, cik augsts bija kļūdas procents attiecībā uz starposmu un beigmaksājumiem. Bija radošs, veids pats savus aprēķins vakar, vēl vakarā. Uh, Nezinu, vai tas viss ir pareizi eh, izrēķinājis. Eh, eh, bet kā tad būtu šīs kļūda procents no šiem 25%? Man sanāca apmēram 8%, un ja tā tas tiešām arī ir, tad jums būtu lielāks kļūdas procents nekā koheizijai, kas bija 7,7%. Tajā jomā, kurā ir iespējams kļūdīties. tātad salīdzinot ar kohēzijas politiku. Un mums bija eh, plaša diskusija ar Hāna kungu par šo jautājumu, bet eh, lūk, šis arī ir tas ūdens, ko es eh, ielietu jūs vīnā, ka kļūdas procents var būt tik brīnišķīgs, tomēr nav kā 2% reāli skatoties. Un ko tas nozīmē attiecībā uz nākotni? Tātad, ja ir runa par iepriekšējo finansējumu, un ja kļūdas procents ir daudz augstāks, attiecībā uz starposmu un beigu maksājumiem, tad nākamgad un aiznākamā gadā vai varam gaidīt augstāku kļūdu procentu. Būtu interesanti dzirdēt komisāru viedokli par to. Es negribu raudzīties uz to, kā uz ziņojumu par steroidiem. Uh, ka tas ir, eh, eh, teiks, vai kā, kā tāds eh, mākslīgi uzpūsts ziņojums, ka tas ir viss ļoti jauki, bet tikai tāpēc, ka mēs strādājam ar iepriekšējo finansējumu. Tātad visu to ņemot vērā, man liekas, ka jums nav iespēja atpūsties uz lauriem, jums ir jāturpina smags darbs, un ko komisija gatavojas darāt, lai kļūdu procentu mazināt arī vēl vairāk. Es vismaz uzskatu, ka šis kļūdu procents īstenībā ir daudz augstāks nekā 2% tajā jomā, kas ir e, starposmu un beigu maksājumu. Laikam tas būtu viss par šo jautājumu, un tagad pievērsīšos uzraudzības un kontrolas sistēmas kvalitātei. Lasot palātas ziņojumu, 5.16 punktā ir sacīts, ka divas trešais kļūdu atradās beigu maksājumu sadaļā, ko komisijas uzraudzība bija palaidis garām. No tā izriet, ka revizijas palāta secina, komisijas uzraudzība eh, tikai daļai darbojas. Bet komisija savukārt savā atbildē šķiet nepiekrīt, pie, eh, atbildot uz 5.16 izteikto eh, kritiku. Viņi saka, ka šīs uzraudzība esot efektīva. Man interesētu jūs viedoklis par to, ka, uz kādu pamatu jūs apstrīdiet e, palātas secinājumus. Ja divas trešdaļas kļūdu netika atklāt no komisijas puses, tad man ir ļoti grūti saprast, kā gan e, šādu sistēmu varētu vērtēt kā efektīvu. Un tad treškārt. Un visbeidzot, par Europe Aid un uh, aktivitāšu ziņojumu jautājums komisāra. Jūs ģenerāla direktoras savā ikdējā uh, aktivitāšu ziņojumā raksta, ka viņš jūs uzmanību esot pievērs uh, ziņojumu galveniem elementiem un deklarācijai, ko ģenerāla direktors jums izsniedz, un tur nav nekādu uh, klasifikāciju. bet tas ir vērtēts ar B eh, atzīmi, nevis eh, kā pagājušajā gadā, nevis ar A. Reizes palāda to 1,061 punktā atzīmē, un ka, eh, kur tiek sacīts, ka uzlabojumi uh, tomēr ir, par ko mēs varam priecāties e, komisijas uzraudzības sistēmā, bet ir arī tādas mazāk iepriecinošas ziņas, jo palāta arī atzīst, ka ģenerāla direktora deklarācija un ikgadējais aktivitāšu ziņojums tikai daļēji ļauj e, vērtēt finanšu uzraudzības sistēmu attiecībā uz IDF regularitātu un e, savienības ko budžetu. Komisija atkal nepiekrīt it kā jo tā uzskata, ka e, ģenerāla direktoram esot e, labi e, iemesli nekādas rezerv rezervācijas nesniegt, reservations, un atrunas, un, un daži no jūsu Uh, priekšgājiem, ar kuriem esam šeit tikšies komisijā, laikam jums ir aizmirsuši atgādināt komisāru, ka pieņemot komisijas kopziņojumu synthesis report, tad uh, komisārs atbilda par atrunu kop, uh, pilnīgumu. Kāda kāds ir pamats šīm viedokļu atšķirībām starp revizijas palādu un komisiju. Man interesētu abi jūs viedokļus. Un tad 32. lapusē ikgadījā aktivitāšu ziņojumā ir sacīts, ka Europe Aid nevienmēr piekrīt palātas interpretācijā attiecībā uz kļūdu definīciju, ņemot vērā eh, atšķirīgo izpratnes līmeni par eh, procedūrām un aktivitātēm. Bet kas gan ar to varētu būt domāts? Atšķirīgo izpratni, different knowledge angļu valodā. Uh, par eh, procedūrām un aktivitātēm. Kā tas var novest pie dažāda atšķirīga eh, kļūdu vērtējuma? Man gandrīz vai radās iespējas, ka eh, tā ir tāda kā auditētās puses kritika auditoram. Šī frāze, kur es citēju, varbūt komisārs varētu komisijai, komitejai sniegt dažus piemērus par uh, konsekvencām, sekām par to, eh, kā izpaužas šī, šis dažādās izpratnes līmenis starp komisiju un eh, revizijas palātu un kas tiešām ar to ir domāts. Paldies! Paldies! Tagad vārds Ērenhauera kungam dodu vārdu. Lūdzu. Paldies! No savas puses tikai daži īsi jautājumi. Eh, vakar vakarā eh, ap, jautājumu anketu turējām rokās. Paldies! Mums radās pirma, iespēja gūt pirmo pārskatu, un uh, tas mums pārskats ir labs. Sirsnīgs paldies! Un mans pirmais jautājums attiec uz attīstības valsts eh, neatkarību un patstāvību. Manuprāt, attīstības sadarbības mērķis ir pirmkārt eh, rast tādu izlīdzinājumu sociālu un ekonomisku starp ziemeļiem un dienvidiem, starp devēju valstīm un eh, saņēmējiem. No otras puses, eh, arī mēs vēlamies stiprināt attīstības valstu neatkarību un patstāvību. Taču, ja paraugamies uz attīstības sadarbības realitāti, dažādas instruments, piemēram, procentus, kas tiek aprēķināti par kredītiem, eh, paškapitāla investīcijām, eh, vai ir mēģinājums eh, Āfrikā veidot finanšu sektoru, tad tas rada iespēju, ka patiesībā jūs radat vairāk atkarību nekā patstāvību. Jūs paši sacījāt, ka jūs vairāk gribat kreditēt, piemēram, ceļbūvē. Bet ja mēs runājam par to, kā rodas nauda, tad nauda rodas ar kredītiem. Un ja nauda rodas ar kreditēšanu, tad tas nozīmē, ka uh, uh, parāds uz procentiem var tikai tikt atmaksāts ar uh, jaunu kredītu ņemšanu, vai tas nepaukstina attīstības valstu atkarību. Un vēl viens jautājums, kā jūs vērtējiet stabilitātes. Uh, uh, griezumā, tātad eh, Eiropas investīcija bankas eh, investīcijas un aizdevums attīstības valstīs. Investment Facility, tātad investīcija bankas. Un man bija arī jautājums revizijas palātai par to, eh, cik lielā mērā revizijas palāta var uh, investīcija bankas uh, darbības kontrolēt. Viņi mums toreiz paskaidroja, ka tas nesot iespējams viņiem. Vakar man bija ļoti konstruktīva, informatīva saruna ar investīciju bankas pārstāvjiem, kā Un viņa, šī pārstāva sacīja mums, ka esot gan iespējas kontrolēt, piemēram, kredīt, kurus izdara finanšu institūti, to, tos varot kontrolēt revizijas palātu. Man, es ļoti priecātos par revizijas palātas vērtējumu par to, kādas ir eh, tās iespējas kontrolēt Eiropas investīciju bankas darbību un arī varbūt salīdzināt ar citām Eiropas Savienības institūcijām. Mans trešais jautājums attiec uz kļūdu procentu. Mēs jau vakardien jautājumā anketā saņēmām atbildi, un te ir tāda neliela pretruna. No viens puses jūs sakiet, ka kļūdu procents esot stabils, no otras puses jūs sakiet, ka esot pat uzlabojumi konstatējam. Taču paraugoties uz skaitļiem, redzam, ka 2009. gadā kļūda procents bija 2%, bet 2010. Eh, jau 3,4%. Kā jūs to skaidrojat? Ja pamatā ir atšķirīga kļūda procenta aprēķināšanas metoda, tad man gribētos jautāt, kāpēc nav vienveidīga metoda, eh, ko izmanto visi revizijas palāda un komisija. Un tad man interesētu arī, ko, kāda ir jūsu plāna attiecībā uz uh, sadarbību ar ANO un atskaitēm viņiem un ar donoru donor trust funds. Un nobeigumā februārī mēs budžetu eh, reviziju eh, kontrolas komitejā eh, dosimies uz Haiti. Mums bija uh, sagatavojuši uh, sarunas ar ekspertiem, un viens jautājums, pa ko mēs runājām šajā sakarā, bija, ka komisijas mandāts esot beidzies, un attiecīgi jau asignēti līdzekļi vairs nevarot tikt izmaksāti. Man interesētu jūs vērtējums par to, kā arī par to, kā mēs no šīs trupceļa varam izkļūt. Paldies! Thank you, Commissioner. Paldies. Komisāra kungs, vai jūs vēlētos atbildēt? Diviem ziņot, diviem referentiem, lūdzu. Paldies. Es vēlētos pateikties Fielner un Ehrenhauser kungiem par viņu sagatavotajiem ziņojumiem un arī par viņu paveikto. Vispirms Es varbūt vēlētos eh, sākt ar vienu piemēru pieminēšanu, kas varētu tikai pierādīt to, cik ļoti grūti ir rast līdzsvaru starp revīzijas panā, palātas ikgadējo pārskatu un ar projekta daudzgadīgo dabu. Ja pareizi atceros, tad tā ir 145. lapas pusē runa iet par par eh, kašu riekstu projektu. Šis projekts sākās 9. gadā, un auditori 2010. gadā tika piesaistīti, kamēr šis līgums šim projektam vēl bija spēkā. Revīzijas palāta 2010. gadā veids pārskatu, bet patiesībā tad, kad tika veikt uzlabojumi, šis ziņojums vēl nebija ieradies, un eh, auditoru pārskats revīzijas palātā ieradās brīdi pēc tam, kad revīzijas palāta bija sagatavojusi savu ziņojumu. Līdz ar to tika izveidots trešais auditoru trešā auditora komanda, un gala beigās šī procesa beigās un pat neskatoties uz revīzijas palātas iesaistīšanos, ir pilnīgi skaidrs, ka projekts tika veikts un īstenots adekvāti un netika neliederīgi izšķērdēta Eiropas nodokļu maksādājas nauda. Varbūt mazliet vispārīgākos terminos runājot, Taisnība ir tiem, ka revīzijas palātai ir metode, bet eh, metode nav mainījusies gadu gaitā. Un ja, piemēram, metodas izmainās un ja tiek ņemt vērā dažādi mainīgie, tad eh, rezultāts būs atšķirīgs. Bet eh, metodoloģija ir tikusi izstrādāta un piemērota jau iepriekšējos gados. Ja mēs raugāmies uz dinamiku, tad tā pilnīgi noteikti ir pozitīva. Un, protams, ka mēs varam kalkulēt to dažādi un aritmētika var būt atšķirīga un līdz ar to atšķirsies arī kļūdas procents. Bet eh, patiesībā mēs nesam. Mums ir tik ārkārtīgi daudz projektu pārvaldībā, ka tiešām iespējams, ka šī, šis kļūdas procents ir drusciņš savādāks, bet esmu pārliecināts, ka nākamajā gadā kļūdas procents būs zemāks. Uh, Jebkurā gadījumā jā, problēma pastāv, kontroli ir jāuzlabo. Un atcerēsimies vēlreiz, ka visi projekti ir daudzgadīgi un notiek arī pēc projekta izpildes pabeigšanas kontroli. Protams, es pats esmu veicis eh, kļūdas, aprēķina, kontrolas un pārēķinus, un mans aprēķins ir apmēram 5, nevis 8% robežās. Bet ja mēs runājam par varbūt citiem procentiem, tad tas ir 1,7, jo tiek izmantota cita metodoloģija, un tas ir no budžeta viedokļa raugoties. Jā, pilnīgi noteikti. Mēs eh, turpināsim sastrādāties ar projektu īstenotājiem, jo, piemēram, raugoties uz to, ko Olaf ir teicis par projektiem, tad ir pilnīgi skaidrs, ka krāpniecība projektos nenotiek. Iespējams, ka netiek iesūtīti adekvātie dokumenti, un varbūt to šad tad varētu saistīt ar cilvēku ar strādājošo nolaidību, kur vienkārši neiesūta attiecīgos dokumentus. Bet atcerēsimies, ka mēs uh, strādājam tādās valstīs kā Sudāna, Dienvidkāla krasts, un šajās valstīs ir ārkārtīgi grūti varbūt pat iegūt adekvātos dokumentus, un mēs nevaram uz šīm valstīm doties tīri drošības apsvērumu dēļ, jo pat ar vislabākajiem centieniem un pat ar vislabāko sistēmu, protams, ka būs atšķirības starp mūsu aprēķiniem un revīzijas palātas aprēķiniem, jo revīzijas palāta strādā uz zigadējas bāzes un mēs strādājam daudzgadīgi. Tagad eh, runājot par ārējo auditu. Varbūt tiešām viena problēma, pie kuras mēs vēl varētu piestrādāt, ir ārējo auditu un arī projektu izpild, izpildītāju apmācība. Un tiešām varbūt eh, ārējais audits uh, būtu jāpakļauj sava veida certifikācijai. Certifikācija tādā izpratnē, ka auditors saņemtu apmācību iekšējo un ārējo maksājumu izpildē. Jo, protams, ka tie, revīzijas palāta ir secinājusi, ka ārējais audits nevienmēr ir bijis vajadzīgajos augstumos. Un visbeidzot, igadējais e, rīcības pārskats. Romajo kungs no revīzijas palātas to jau pilnīgi skaidri pateica, kad ir jābūt eh, katram paša savas kļūdas aprēķina modelis, algoritms. Mēs eh, pie šīs metodas strādājam, ir veiktas pirmās analīzes, un mēs varam uh, varbūt 13. un 12. 13. gadā mēs nāksim klajā ar atlieku kļūdas aprēķinu algoritmu. Un, e, Patiesībā šāda algoritma iz, izveida prasa laiku, un līdz ar to būs tā saucamais atlieku kļūdas procents. Un tagad visbeidzot par kontrolas sistēmām. Raugoties uz revīzijas palātas sistēmu, tad e, jaugoties, raugoties uz kontroles un uzraudzības vidi, tad gan ārējam auditam, gan iekšējam auditam revīzijas palāta šīs sistēmas uzskata par efektīvām. Jautājums par eksanta sistēmu varbūt ir drusku savādāks, un tas pats attiecās arī uz delegāciju darbu, jo revīzijas palāta uzskata, ka daļēji ārējais un iekšējais audits varētu būt uzlabots, un mēs uzskatām, ka laika gaitā šādu uzlabojumu arī tiks veikti. Es uzskatu, ka patreiz darbojošās sistēmas, protams, var tikt uzlabotas, bet ir jābūt izvērtētam, um, nav iztērētās naudas ietekmes efektivitātei jo, piemēram, maksājumu Eiropas Savienības iekšpusē mēs nevienmēr varam balstīties uz auditu, jo kamēr nav veikts beigu maksājums, audits nevienmēr būs adekvāts. Sistēma, protams, darbojās, bet sistēma ir samērā neelastīga. Kāpēc vispār ir izstrādāta ārējās palīdzības um, programma? Tāpēc ka, mēs, tāpēc, ka mēs vēlamies uzlabot uh, to cilvēku dzīvi, kuri dzīvo konkrētajā valstī. Tātad mums ir jāraugās arī no politiskā viedokļa. Es esmu nācis klajā ar skatījuma izmaiņas ideju, nevis tikai klasisks raudzīties uz revīzijas skaitļiem, bet raudzīties arī ar plašāku skatījumu. Tātad šobrīd ir arī reģionāli un specifiski momenti, ir eh, konkrēti varbūt projekti, kas ir daudz fokusētāk nekā burtiski pirms pāris gadiem. Komisija ir sagatavojusi arī ļoti daudz plašu projektu, un es tiešām uzskatu, ka ir jābūt plašākam skatījumam. Protams, ka viss cilvēki kļūdās pat ar vislabākajiem nolūkiem, līdz ar to kļūdas būs vienmēr. Tik uzdots jautājums arī ar, eh, ar atkarību. Kotonu nolīgumā un tagad arī Busānas un Parīzes deklarācijās ir ierakstīts, ka palīdzība ir jāsniedz tādā veidā, ko palīdzību saņemošās valsts uzskata par visbūtiskāko. Uh, Tātad mēs, kā palīdzības sniedzēji, mums ir jāpalīdz konkrētajai valstī uzlabot viņu rīcību un sistēmu. Un eh, tā arī ir viena no ahilēja papēžiem mūsu darbībā, ka nevienmēr šīs sistēmas labi darbojās. Un šā iemesla dēļ mēs eh, tiešām varētu šīm sistēmām palīdzēt tālāk attīstīties mēs eh, vēlētos vairāk investēt infrastruktūrās, un tomēr ir jāiz, jāizvērtē arī šo investīciju risks. Tas varbūt ir sava veida intelektuāls vingrinājums, kādā veidā mēs, palīdzot attīstoties valstīm, varā, varam ar laiku šo attīstības palīdzību samazināt un visbeidzot arī izbeigt. Tātad ir vesela virkne valstu, kurām mēs uzskatām vairs nevajadzētu palīdzēt. Piemērs ir Indija. Piemēram, Indijā ir pāri par 40% bērnu zem 5 gadu vecumu, kuri ir ar nepietiekamu barojumu. Un mēs uzskatām, ka valstī pašai ir jātiek ar to galā, jo šajā situācijā mēs jau nevaram pabarot 40% bērnu. Ir tā saucamā kritiskā masa. Uh, un eh, šos, eh, šo finansējumu, vismaz no manas puses, ir adekvāti jānovērtē. Protams, ka mēs varam palīdzēt izveidot dažādas infrastruktūras, energo jautājumu palīdzībā, bet eh, investīcija infrastruktūra ir svarīga. Mums vajadzētu izmantot šāda veida palīdzības izvērtējumu, jo tas mums ļautu palīdzēt īsākā laikā efektīvāk. Un visbeidzot, Mums ir jāmēģina rast vislabākā iespējamā metode, kā mēģināt atrast vislabāko naudas pielietojumu. Mēs pie tā strādājam un esam pārliecināti, ka risinājums nāks, bet nauda jau nav, netiek dot valstīm mūžīgi, un mums ir jānonāk līdz tai, kad mēs redzam, piemēram, uh, kritisko robežu, kad valstī mūsu nauda vairs nevar palīdzēt, tad mēs pieņemam lēmumu varbūt kaut ko mainīt. Bet, piemēram, Burkina Faso un Malī un citās valstīs infrastruktūra nepastāv vispār. Līdz ar to, ja mēs nepalīdzēsim šīm valstīm ar attīstības palīdzību, tad šīs valsts mūžīgi mūžos paliks nabadzībā, un tā kā šajās valstīs iedzīvotāju pieaugums ir eksponenciāls, tad cilvēki grims vēl lielākā nabadzībā. Līdz ar to šeit ir tāda, tāds filozofisks skatījums. Es, protams, uzklausu jūsu kritiku, un tomēr viegli risinājumu nav. Jautājums no 2% palielināšanās līdz 3%. Kas tad ir noticis? Komisija ir analizējusi un turpinās analizēt, un tomēr uz šo brīdi es nevaru jums apgalvot, ko mēs darām. Mēs strādājam tikai ar savu veidu piemēriem, un piemērs jūs jau izraugaties, ko kontrolēt. Un piemēri, ko kontrolētie piemēri ir, ka šat tad tie strādā mums par labu un šat tad par sliktu. Katru gadu es, e, protams, e, trīcu bailēs, kādu lēmumu tad revīzijas palāta sniegs. Bet, protams, ka mums ir jāmēģina paskaidrot, kā mēs strādājam un ko darām. Tātad es esmu pilnīgi pārliecināts, ka šis kļūdas pieaugums no 2 līdz 3 procenti nav nekas ārkārtējs. Jā, tā ir taisnība, un mums ir jāuzlabo mūsu darbības kvalitāte, īpaši delegācijās. Par eh, caurskatāmību un grāmatvedības datu adekvātu. Mēs strādājam patiesībā pie attīstības palīdzības finansējuma direktīvas. Runājot par visu donoru institūciju sniegtā finansējuma caurskatāmību, tad mēs patiesībā strādājam pie tām. Eiropa nav lielākās attīstības palīdzības sniedzējs, tā ir Pasaules investīcija banka, bet tā ir milzīga grupa un Tā tā ir Pasaules banka un strādā arī daudzas citas finanšu institūcijas, un šobrīd mēs mēģinām eh, uzlabot šo situāciju. Visbeidzot par Haiti. Komisija ir atvēlējusi 522 miljonus un apmēram 25% vēl nav izmantoti. Šobrīd lielākais naudas izmantošanas šķērslis ir bijis tas, ka nav bijis, kad ir notikušas politiskas izmaiņas, jo šajā valstī notika gan parlamenta, gan prezidenta vēlēšanas. Bet vismaz no manas, manas puses raugoties, mēs varam doties tālāk. Haiti ir izveidota jauna valdība, Haiti ir jauns prezidents, un mēs varam projektus īstenot daudz aktīvāk. Mēs atbalstam gan infrastruktūra projektus, gan arī būtiskus valsts darbības instrumentus, un šobrīd mēs runājam arī par 23 miljonu atvēlēšanu patvērsņu izve, izveidošanai un pagaidu nometņu izveidošanai. Tātad viens no iemesliem, kāpēc mēs nevarējām visu naudu Haitī palīdzībā izmantot, bija politiskā nesakārtotība bet tagad esam pārliecināti, ka mēs varam atvēlēt Haiti un arī izmantot vairāk naudas. Paldies, saka prieksēdētājs. Vai revīzijas palāta vēlētos kaut ko teikt, Ramaljokungs? Eh, gracias, presidente. Jo... Paldies, priekšstādātāji kungs. Es gribētu atbildēt uz diviem jautājumiem katrs no referentiem uzdeva pa vienam jautājumiem. Runiet par budžetu un attīstības fondu. 57. rindkopā ziņojumā mēs um, sakam, ka saskaņā ar uh, revizijas palātas viedokli ikgadējās atskaites un ģenerāla direktora atskaites ir tikai daļēji korekts par budžeta līdzekļu izmantojumu un to pamatotību. Sistēmas novērtējums, ko ir eh, veikusi revīzijas palāta, šajā ir noteikts, ka viss ir atkarīgs no konstatēto kļūdu līmeņa, ko auditori ir konstatējuši eh, ticamības deklarācijā. Šogad kļūdu kvota bija 3,4%. Tātad virs uh, šīs noteiktās uh, 2% kļūdu sliekšņa, kas bija noteikts. Un atlikušo kļūdu kvota par to um, ģenerāla direktora atskaitē nav bijis atsaucis, un mēs norādam uz uh, darbības nepieciešamību. 16. punktā, ko komisārs ir sniedzis, ir rakstīts, ka komisija uzskata, ka ar kvantificējamiem pierādījumiem ģenerāla direktora paziņojumu būtu jādokumentē. Uh, Tātad no komisijas puses mēs šādus dokumentus nesam saņēmuši, bet tiek teikt, ka nākotnē komisija rīkosies tieši šādā aprakstītā veidā. Un nākošais jautājums ir par Ehrenhauser kungu jautājumu. Revīzijas palāta nepārbauda Eiropas investīciju bankas visu darbību, bet gan tikai tos līdzekļus, kas no uh, EIB budžeta, kuras pārvalda komisija un uh, to izmaksa uh, piem, tiek uh, deleģēta EIB, piemēram, trust fondi vai citi tie līdzekļi, kas nāk no Eiropas Savienības budžeta un kuras daļai komisija ir deleģējusi uh, Eiropas Investīcija bankai, šos līdzekļus mēs uh, pārbaudām. Uh, Un neskatoties uz to, ir arī vēl uh, tāda daļa, kas ir ārpus budžeta, proti investīciju e, instrumenti. Tos um, īsteno un uh, pārvalda Eiropas investīcija banka, bet mēs uh, tos nekontrolējam. Tā tad ir jābūt atšķirībai. Tā daļa, kas ir ietverta budžetā. Uh, Un eh, šo daļu eh, mēs eh, kontrolējam, jo tā tā kā piekrist komisija un citi fondi, piemēram, investīcija, līdzekļu investment facilities angliski, tos mēs nevaram pārbaudīt. To mēs nedaram. Tā tad ir jārada šī atšķirība starp dažādajiem konceptiem. Mēs nevaram visu kontrolēt, bet mēs neaizmirstam kontrolēt to visu, ko mēs varam kontrolēt. Paldies! We know. Paldies, un tad dosim vārdu deputātiem, kas grib uzdot jautājumus. Un pirmais manā sarakstā Bērnan kungs. Thank you, voorzitter. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es runāšu dzimtajā valodā. Kristofs Fjellners jau runāja, uzdeva jautājumus, un komisārs jau ļoti izsmeļoši atbildēja, un nekas daudz vairāk laikam nav jāsaka. Attīstības valstīs, protams, izdevumi nevar atmaksāt uh, šos izdevumus ar rezultātiem. Tieši par šo arī uh, komisārs Piebalkungs runāja. Nauda tiek izdota, un um, tās mērķis ir apkarot nabadzību Tā tam arī ir jābūt. Revizijas palātas piezīmes, ka jāuzlabo mehānismi attiecībā uz nabadzības apkarošanu. Jā, protams, tas ir ļoti nozīmīgs faktors. Un nākotnes likumdošanā attīstības sadarbības punktos jāiestrādā šādu mehānismu, un tas, manuprāt, vēl nav noticis, un tādēļ mans jautājums, kādas sekas jūs, uh, un kādas secinājums jūs uh, izdarīsiet nākošo septiņu gadu programmām? Es domāju, ka mums ir uh, jāvienojas par to, ka secinājumi jāizdara arī attiecībā uz delegāciju darbu. Ir uh, jābūt. Uh, lielākam personālam, lai vispār tādas efektīvas kontrolas varētu veikt. Un, protams, ka tas noteikti nav vienkārši. Tādēļ jautājums, kā tad uh, jūs sadarbojaties, piemēram, ar ārējās darbības dienestu? Kā tagad ir uh, aizsākusies šī sadarbība, kā sadarbība veidojas, kāda sadarbība ir uh, izdevumu uh, kontrols jomā. Mēs esam dažādas baumas dzirdējuši, ka mm, šo um, divu institūciju sadarbību vai arī divu dečēju saplūšanu nav tā vienkāršākā. Un kontroli, jā, kontroli ir mūsu uzdevums. Dažkārt um, mēs arī neveicam to absolūti labāko darbu, taču revīzijas palāta uh, Uh, mums uh, dod ļoti labus uh, ziņojumus, bet bieži vien mums ir ārkārtīgi maz laika, lai tos izvērtētu, un tas ir jāmaina. Būtu arī labāk, ja komisija izteiktu priekšlikumus un Eiropas parlamentam būtu iespēja beigt DF e tieši tādu pašu apjomu. Uh, izskatīšanas darbu un um, pārbaudas, es domāju, ka līdz ar to caurskatāmība ārkārtīgi pieaugt un līdz ar to darba efektivitāte. Paldies! Nākošais runātājs Hacimar Kakis kungs. Paldies, komisāra kungs, jūs a, uh, trīs uh, ģenerāla direkcijas vadat un Eiropeidi. Un tas ir tiešām ļoti daudz, tādēļ es gribu jūs a, uh, slavēt Un viss tas, kas ir pārbaudīts, tas parāda to, ka darbs ir ļoti, ļoti augstā līmenī veikts, un Kristofers Bjērmans un arī uh, iepriekšējais runātājs uh, teica, ka m, praktiski nu visas kļūdas ir tādā starposmā radušās. Es gribu to vēl arī uzsvērt, un jūs teicāt arī, ka šeit jūs redzat uzlabošanas iespējas. Tātad, nu viss kopumā izskatās ļoti labi. Tā principiāli ir jāpasaka. Viens jautājums. Uh, par um, atšķirīgajām kļūdām Eiropas Savienības pārvaldītajos līdzekļos un uh, EDF pārvaldītajos līdzekļos. Nu, manuprāt, tie ir tie paši ierēģi, kas ir atbildīgi, tad tās pašas personas. Bet, nu, tomēr mēs redzam, ka Eiropas Savienības pārvaldītie līdzekļi ir korektāki un EDF pārvaldītie līdzekļi ir, nu, vairāk saistīti ar kļūdām, un tādēļ gribētu zināt, kādēļ tās pašas personas uh, atšķirīgas eh, metodas pie eh, lieto strādājot un divas politiskas piezīmes. Pirmā par sadarbību ar ANO. Diskusijās eh, par revizijas palīdz īpašo ziņojumu mēs tam jau pieskārāmies. Un runiet par to, ka Eiropas Savienības redzamība tajos fondos, kur Eiropas Savienības līdzekļi kļūst par ANO līdzekļiem, ka šai redzamībai jābūt skaidrai. Un tas nevienmēr tā ir. Un parlamentā mēs vairākās komitejās par to esam diskutējuši. Un tas ir tiešām ļoti nozīmīgs jautājums. Ja mēs kā Eiropas Savienība piedāvājam atbalstu, tad tam patiešām ir jābūt redzamam un skaidri. Uh, uh, saprotamam, un tas, diemžēl, tā nevienmēr nav, un tādēļ mēs lūdzam jūs parūpēties par šo jautājumu. Un otra politiskā piezīme ir par nevalstiskām organizācijām. Es gribētu teikt paldies par rakstiskajām atbildēm, tās ir ļoti izsmeļošas un labas, bet mūsu jautājums par nevalstiskas organizācijas definīciju, jūs pamatot sakat, ka šādas definīcijas nav. Jūs norādat uz dokumentu, kas ir pieņemts 2000. gadā. Tas ir komisijas stratēģijas dokuments, kas, uh, uz kur balstās sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām, bet mums ir skaidri jāpasaka, ka dažas nevalstiskās organizācijas, un jūs pats to uzsvart atbildē, līdz 90% avans maksājums no ES e saņemt. Nu, būtībā tie ir uh, īstenojošie uh, orgāni, kas apvaida. Uh, E, ES attīstības palīdzību, un tas ir nu, ļoti augsts skaitlis, un tādēļ ir nepieciešama definīcija, kas ir nevalstiskā organizācija. Definīcijas, kādas ir šeit, ir pārāk aptuvenas, un nu, ir burtiski radusies tāda NVO rūp, industrijas nozara, kas pati sevi uztur. Un jautājums ir, vai tas ir efektīvi. Un noslēgumā es gribu teikt, ka. Uh, jūs jūsu darbībā līdzinējā amatā kā enerģijas komisārs. Jūs arī parādījāt ārkārtīgi augstu līmeni, jūs parādat, ka tiešām runa ir par komisāru. Daudzi komisāri un daudzas norises budžeta kontrolas komitejā dažkārt saka, viss ir uh, ģenerāla direktora ziņā, un tādēļ nav komisāra paraksts uh, uz dokumentu par gada attiec, at, uh, ziņojumu, bet tomēr no jūsu darbs parāda to, ka, ja komisārs grib, tad darba kvalitāte ļoti pieauga. Tādēļ gribu pateikties jums, vēlēt veiksmi un arī uh, veiksmi novēršot vēl esošās kļūdas. Paldies! Paldies, Gerts Jans Hepings! Paldies, priekšsēd! Mm. Tika pacelt dažādi jautājumi, piemēram, kļūdu procents maksājumos, un vienmēr izbrīnos par to, jo paraugāties uz pārvaldības minimāliem nosacījumiem, mēs eh, runājam par valstīm, kurām nav šie kriteriji izpildīti. Komisijas saka, ka eh, palīdzība tiek sniegta tikai uh, valdībām, kas minimālas eh, eh, labas pārvaldības principus izpild, bet kas ir šie minimālie principi? Tādas valsts kā Etiopija, Burkina, Faso, eh, vai tās izpilda šos noteikumus, it kā pēc komisijas metodoloģijas, jā. Tad es gribētu runāt par tādu jautājumu, kā budžeta atbalstam, esot mazākas e, transakciju izmaksas, tiek teikts, un. E, e, runājot par um, atbildīgumu, um, kā komisija risina tādu jautājumu, Trešais jautājums attiec gan uz komisāru, gan uz uh, revizijas palādu. Tas attiec uz tranšu, dažādiem tranšu līmeņiem, maksājumu līmeņiem. Man liekas, ka uh, uh palīdzībai ir jā, jāstimulē, un palīdzībai ir jātiek sniegtai tad, ja tiek panākts uh, progress. Šo sistēmu sauc arī par naudu tad, kad būs rezultāti, bet nav nekas ļaunāks kā pilnīgi neelastīgs budžets. Tas grauj morāli. E, es budžeta atbalsta elastība ir bijusi ļoti maz. Elstība 8% tikai. Es ierosinātu e, paaugstināt šo procentu un vairāk naudu izmaksāt tad, kad tiek sasniegt rezultāti. Tas cerams paaugstinās atbalsta efektivitāti. Pēdējo pāris gadu laikā mēs redzējām, ka budžeta atbalsts nevienmēr ir bijis ļoti efektīvs. 2009. gadā 35% maksājumu, ko ES kaimiņattiecību politikas ietvaros izmaksāja, bija budžeta atbalsta maksājumi un arī attiecībā uz Tunisiju un Eģiptu, piemēram. Kēnija ir vēl viens piemērs. Eh, valdība saņem 40 miljonu budžeta maksājuma atbalsts, lai gan 700 cilvēki mīruši un 250 tūkstoši padzīti no mājām. Tātad mums ir tiešām jāraugās uz budžeta atbalsta maksājumu ietekmi, vai tā darbojas labi vai nē. Es gribētu vairāk raudzīties uz šīm cash on delivery schēmām, tātad mm, maksājumu tad, kad ir rezultāti, un ko, kā komisijas to vērtē, un kā arī to vērtē rezīs palāda, ja būs tiks paaugstināts šis principu pielietošana cash on delivery. Un galvā gribētu sacīt, ka mēs daudz raugamies uz eh, to, kas tiek darīts input, bet vajadzētu arī uz ietekmi raudzīties vairāk. Uh, impact angļu valodā. Uh, E, tas galā ir izšķirošais. Jums jāuzdod jautājums, kādas izmaiņas tad mēs panākam. 2008. gadā, piemēram, komisija izveidoja Malī migrācijas centru, lai palīdzētu e, malīdzotājiem, kas e, vērs pagaidu darbu atrast ES, un 10 miljonu šim centram iztērēt 10 gadu laikā 6 darbvietas ir <laughs> radītas. No rezīs palātas viedokļa tas varbūt ir ideāls projekts, jo tas izpild viss um, uh, audita un grāmatvedības prasības, bet projekts nav īpaši efektīvs. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc ir tik milzīga plaisa starp audit uh, un grāmatvedību no vienas puses un ietekmes, reālās ietekmes šo projektu no otras puses. Paldies, priekšsēd. Paldies. Andrēsens kundze, lūdzu, nākamā. Paldies, priekšsēd. Piebalkungs. kungs atkārtošu mazliet šo to no iepriekš sacītām, ko jūs arī jau daļai atbildējāt. Daudzos jūs atbildējis mūsu uzdotajos uzdotiem jautājumiem, jūs vai komisija eh, runājat par to, ka ir panākts progresi, panākt uzlabojumu, un šķiet, ka tas jūs apmierina. Uh, taču kļūda procents īsti e, par to neliecina, ka mēs gūtu uzlabojums referents jau sacīja, ka viņam ir šaubas pat par šo kļūdu procents noteikšanu, un es lielā mērā gribētu viņam arī pievienoties. Tagad e, mēs pārdzīvojam krīzi, un tagad mums ir arī jāizdara dažas izvēles. Lai izdarītu šīs izvēles, mans kolēģis šeit runāja par Europaid uh, finansēšanas efektivitāti, bet pirmais, kas mums būtu jāzina, uh, vai mēs esam piešķīruši līdzekļus pareiziem cilvēkiem, pareiziem mēķiem. Efektivitāte tas ir svarīgi, bet pirmkārt mums taču ir jājautā, vai līdzekļi vispār tiek tērēti pareiziem mērķiem, pareizās vietās. Uh, jūs runājat par nākotni tādā nozīmē, ka uh, jūs vēlētos eh, vairāk uzmanību pievērst kritiskajai masai un jūs nedodiet priekšroku uh, um, grantiem, piekrīt jums, bet kad jūs uh, esat iecerējis uh, saņemt pozitīvu atzinumu no revizijas palātas, vai tas būs pirms jūs atstāsiet amatu iepšu jau nākamgad? Man interesētu jūsu skatījums uz to. Es strādāju ar budžeta komiteju, un es uh, budžeta komiteju ierosināšu uh, jūsu, jo pārzinētai jomai uh, vairs neparedzēt līdzekļus, ja jūs nedosiet apmienošu atbildi, teiksim tā. Un otrs, ko es gribētu runāt, ir tas, kas ir 12. jautājumā. Delegācijas rada mums bāžas vai vajadzētu tam tā būt. Un ir jautājumi attiecībā uz lielo darbinieku fluktuācijas, šeit neredz atbildes. Jautājums ir tāds, vai jūs varat skaidrot, kāpēc ir tik liela darbinieku skaita fluktuācija? Un atbildi ir tāda, nu, samazinās fluktuācija. Bet tas jau vēl neskaidro, kāpēc ir joprojām tik augsts procents. Un es domāju, tas ir svarīgi. Apmācības, eh, šo problēma neatrisinās, ja jūs visu laiku eh, rotējiet eh, darba spēku. Tas ir svarīgs jautājums budžeta pārvaldības jomā. Trešais, ko gribētu norādīt, ir nesakritības starp komisijas ģenerāla direktora viedokli un Eiropas reizes palātas viedokli. Es domāju, jums jāsaprot, ka mēs savu budžeta izpildes apstiprinājumu balstīsim uz reģijas palātas atzinumu, nevis uz komisijas viedokli. Šīm nesaskanībām vajadzētu atrisināt, tās vajadzētu atrisināt starp jums un revizijas palātu pirms jūs izdariet secinājumus, jeb šo revizijas palāta eh, pauž savu viedokli īpaši runāja par Europe Aid ģenerāldirektoru atzinumu vai paziņojumu, kurā viņš nepiekrīt. Es domāju, šī problēma ir ļoti nopietna. Man interesētu, kā jūs to risināsiet. Paldies! Thank you, Mrs. Ivanov. Paldies, Ivanovs kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirms es. Uh, vēlētos uzteikt revīzijas palātas secinājums par kļūdas procenta uzlabojumu, un es vēlētos arī apsveikt komisāru ar sasniegto. Bet eh, mans jautājums par pirmo vispārīgā budžeta daļu jau tika uzdots, to uzdeva gan Bergman kungs, gan arī citi kolēģi, līdz ar to to vairs neatkārtošu. Pie tām eh, man interesē ne tikai kvantitatīvā mērogā sasniegtais progress, bet arī kvalitātes jautājumi. Un eh, cik lielā mērā kvalitāte tiek ņemta vērā, mēģinot sasniegt Eiropas Savienības attīstības palīdzības mērķus. Bet eh, mani vairāk interesētu otrā mūsu šodien izskatāmo jautājumu daļa, proti EDF un revīzijas palāca savos secinājumos apgalvo, ka 70% no kopīgajām kļūdām 2010. gadā bija saistīta ar atbilstības jautājumiem, un 2009. E, gadā tas bija 23% un 44% 2008. gadā. Kāpēc tas tā ir? Vai tad desmitajā gadā ir palikuši sarežģītāki noteikumi, kas ir noticis tātad, ko komisija darīs, lai uzlabotu situāciju, vai tiks vienkāršot nosacījumi un vai tiks vienkāršot kontrolas sistēma, kas tiks darīts, jo, kā jau šeit parādījās, šī sistēma nav īpaši efektīva. Un mans otrs jautājums komisāram būs saistīts ar rezultātu ietvaru. Vai komisijai ir vai tiks izveidota sistēma, kur balstoties uz pagātnes kļūdām jūs uzlabosiet šo sistēmu un varbūt ņemot vērā arī iepriekšējo gadu negatīvo pieredzi? Viens jautājums revīzijas palātai. Ehrenhauser kungs jau uzdeva revīzijas palātai jautājumu par to, ka EIB ārējo aktivitāšu audits nav pilnīgs, un es vēlētos arī uzaicināt revīzijas palātu piedalīties mana ziņojuma izskatīšanā par EIB darbību. Es piekrītu Romalo kungam, ka revīzijas palāta jau nevar auditēt visu pasaulē, un tomēr revīzijas palātai ir jāauditē Eiropas kopiena nauda. Un EIB e tomēr ir saistīta ar ārējiem maksājumiem, un tomēr investīciju pasākumi nav vienīgie, kas ir saistīti ar EIB darbību. Tātad tomēr es vēlētos tomēr dzird, dzirdēt revīzijas palātas idejas par EIB, un varbūt, ka revīzijas palāta varētu sagatavot īpašu ziņojumu par EIB ārējo finansējumu sadaļu. Paldies! Thank you, Mrs. Priekšsēdētājs, paldies, un Veglers kundze tagad. Jā, vielen dank, vielen dank, Herr Vorsitz. Paldies, priekšsēdētāj, kungs. Trīs īsi jautājumi. Pirmais jautājums. Arī um, neteicībā uz to, ko um, kolēģi Andrēsen teica. Revizijas palātas ziņojumā par delegācijām tiek kritiski piezīmēts tas, ka delegācijās ir samazinājies personāla skaits un ka tas visdrīzāk tiek izlīdzināts ar eksterniem, jeb ārējiem resursiem. Un jūs pieminējāt, ka jūs gribat vairāk apmācības pasākumu veikt, un tas ir jādara, bet ja jums nav nu, tāds uzticams mm, darbinieku loks, tad arī um, apmācības nu, neko lielu nedos, un uh, visu laiku būs jāsāk no sāka. Uh, no sākuma parādīt cilvēkiem, kā jāstrādā, kas jādara, jo šie jautājumi tiešām ir samērā sarežģīti un kompleksi, un cilvēkiem būs aizvien no jauna jāsāk ar šiem jautājumiem strādāt. Un vēl viens jautājums. Skaties 39 un 62 punktā atbildi. Šeit nav tāds īsts atbildes. Es paskatījos šos punktus. Tātad delegāciju cilvēku resursus, tas ir jautājums. Uh, Un otrs jautājums, es tā īsti um, reāli to neredzēju, jo arī es nevienmēr komitejā šeit strādāju. Vai ir tādas ļoti būtiskas atšķirības um, attiecībā uz uh, uzlabojumiem? Uh, mēs runājam par uh, AKK uh, valstīm vai arī citām, piemēram, Haiti un dabas katastrofas skartās. Vai kaut kur var um, to redzēt, kā arī um, Eiropas Savienības pilsoņiem būtu ļoti skaidri? Uh, Un ļoti labi, ja mēs varētu redzēt, ka ir uzlabojumi sasniegti tieši šajās vietās. Jūs nedaudz rezignēti teicāt, ka ir valstis, kurās visdrīzāk, nu, tuvākajā laikā nebūs būtiski uzlabojumi. Tas ir iespējams, taču, ja mēs varētu um, uzlabojumus parādīt uh, no vienas puses menedžmentā, kā tiek Eiropas Savienības nauda pārvaldība un arī uh, kā mainās situācija tieši šajās konkrētajās vietās, tad tas arī būtu ļoti labi. Un pēdējais jautājums. Revizijas palātas pieminētais punkts un arī tas, ko mēs diskusējam. Tātad ir publiskais uh, iepirkums, valsts iepirkums. Tas vienmēr ir tāds ļoti nu, bīstams avots problēmām. Un bieži vien nu, tā uz robežas ar uh, korupciju es gribu uzsvērt ne tikai šajās valstīs, bet arī Eiropas Savienībā. Un tādēļ mans jautājums kā jūs gribat mainīt situāciju, kā jūs varat mainīt situāciju. No vienas puses tādas striktākas kontrolas. Ir jāpadomā, vai vienkāršāk un caurskatāmāki noteikumi iepirkumam būtu sastādāmi, lai varbūt arī uh, valsts iepirkumam uh, šajās valstīs uh, vienkāršot tās piemērošanu un kur ir problēmas. Es domāju, ka šeit situācija ir um, samērā sarežģīta un šeit ir lielākais risks korupcijai un citiem pārkāpumiem. Paldies! Thank you, Mrs. Paldies, un tagad Holmājer kungs. Kundze. Paldies, priekšsētāji, divi jautājumi. Pirmais ir par uh, budžetu, budžeta atbalstu, un es ļoti intensīvi esmu diskutējis ar jums un jūsu darbiniekiem. Uh, Un gribu uzdot um, jautājumu. Nu, komisija ir samērā uh, grūti tādus minimālos standartus institucionalizētus paredzēt. Taču jūs jau pieminējāt un arī iepriekš uh, par to runājāt, uh, ka jūs um, tādus noteiktus kritērijus, individuāls kritērijus izmantojat, lai uh, Mm, radītu tādus, um, nu, varētu teikt, mērogus, lai uh, varētu noteikt, nu, vai mm, budžeta atbalsts ir iespējams, jeb nē. Par to gribētu vairāk informācijas uh, sasniegt, proti, pēc kādiem kritērijiem un kā jūs šos kritērijus veidojat. Un otrs jautājums. Uh, lasot šo um, ziņojumu, jeb, nu, es teikšu, ka daudzus ziņojumus lasot tos, ko ir sastādījis um, revizijas palāta, uh, un tādēļ gribu uzdot jautājumu gan komisijai, gan arī revīzijas palātai. Samērā bieži eh, parādās viens vārds, proti, eh, nu, termiņi. Kā um, laika dēļ vairāki projekti vai daudz projektu nevar tikt uh, pabeigti noteiktā laikā, un kas ir input un output. Uh, efekts. Ir labi, ja projekts ir pabeigts un mērķis sasniegts, pat ja šis laika faktors ir um, mainīts vai pārkāpts sadaļa. Es gribu teikt, kā de deputāti, jā, projekts ir kārtīgi organizēts un komisija zina par šo pagarinājumu un piekrīt termiņu pagarinājumam, tad. Es to nevaru kvantificēt kā kļūdu. Mērķis ir sasniegts, nu varbūt, ka tas ir noticis tikai divus mēnešus vai četras nedēļas vai trīs mēnešus vēlāk. Uh, bet mērķis, kādu esam nospraukuši, ir, eh, nosprauduši, ir sasniegts. Tādēļ mans jautājums ir, kā tad šo output jautājumu attiecībā uz kļūdu kvotu un um, projektu īstenoto laiku varētu ievērot un diskutēt, lai nebūtu tādas kļūdas mūsu ziņojumas, kas būtībā nemaz kļūdas nav, jo vienkārši laika ietvars ir mainījies. Un pēdējā runātāja ir Greslas kundze. Paldies, divi jautājumi un viena piezīme. Sākšu ar piezīmi. Nu, vairāk kolēģi arī par to ir runājusi, ka ir tāds zināms konflikts starp komisiju un um, ārējo dienestu par delegāciju menedžmentu. Un es gribētu tikai atgādināt, ka mēs no paša sākuma teicām, ka ja Eiropas Savienības vēstnieks um, Eštons un Eštons kundze um, kopā strādā un ja katram Mm, vēstniekam ir tā kā, nu, tā dubult komponents un ES naudas viņam ir jāpārvalda, tad viņam ārkārtīgi liela slodze ir. Nu, burtiski pārslodze. Nu, labi, ka visu to ir pamanījusi. Un jā, Eiropas ārējais darbības dienests ir pastāvīga institūcija, un tādēļ man liekas neiespējami, ka tagad tiek domāts par to, ka kopēja līdzekļu pārvaldība tiktu ieviesta tādā veidā, ka komisija uh, šos ārējā dienesta pārvaldības līdzekļus skatītu un Eiropas Savienības delegācijas vadītājs varētu dot līdzekļus kādam citam un tad nodot to vienam vai otram vai trešam ierēdnim. Komisāra kungs, nu tas nav iespējams. Man ir tāda ļoti strikta pozīcija. Tā bija cena. Mēs no paša sākuma teicām, ka ES vēstnieki ar šo uh, finanšu pārvaldījumu un dokumentu parakstīšana nebūs uh, laimīga. Tik runāts par to, ka šis risinājums tiks rasts, bet, nu, nevar būt tā, ka uh, šī, uh, šie pamatprincipi visai atskaitas sistēmai netiek ievēroti. Tā bija mana piezīme un jautājums. Esmu norūpējusies. Es esmu uh, par to, lai uh, progresa ziņojumi no kandidātu valstīm tiktu iesniegti. Un, ja es tos skatos, uh, tad nu nekad nevar saprast, kāds ir progress vai kāds ir regress. Nu neko nevar saprast, izņemot to, ka situācija ir sarežģīta. Bet to jau mēs vienmēr zinājām. Tā tad, nu kā būtu tas, ja komisija tā ļoti nopietni piestrādātu pie ziņojumiem? Nu, nevar būt tā, ka mēs saņemam vienkārši ziņojumus un piekrītu Hacim ar Kakis kungam. Un uh, tas neatiec tieši uz šo uh, dokumentu, bet uz dokumentiem, ar kuriem mēs tiešām neko nevaram iesākt. Uh, Nu, kādēļ par progresa ziņojumiem komisija nestrādā pie tādas nopietnas ziņojuma izstrādes? Tādēļ priekšlikums komisāra kungs, ja mēs skatāmies situāciju attīstības palīdzībā, tad problēmas ir līdzīgas. No nu, tādas kā kandidātu valstīs, kādēļ jūs nesastādat uh, Um, tādus uh, progresiņojumus, kā piemēram uh, tiesisks valsts izveida, korupcijas līmenis, uh, tiesiskuma attīstība. Tā ir tāda tā kā pašpalīdzība. Tik ilga, kamēr mēs šajos jautājumos nevirzamies uz priekšu, jūs varat prasīt um, šajās vietās, ko gribat, bet tas nu, nebūs efektīvi. Tādēļ varētu padomāt, kā šo attīstības palīdzību varētu liederīgāk veidot. Proti, ka pēc nu, pēc 60, 70 gadiem taču mēs varam pajautāt, nu, kāds tad ir efekts. Tas bija pirmais jautājums. Tad, tagad otrs jautājums eh, - EFCO ģenerāldirekcija. 5000 cilvēku. Milzīgs aparāts. Un EFCO. Uh, eh, varbūt kā ir 3,5 eh, tūkstoši cilvēki. Varbūt, ka jūs uh, varētu uh, mums atsūtīt informāciju, kāds ir jūtas priekš, priekšstats par uh, DEFCO struktūru. Paldies! Komisāra kungs, vienu lietu jūs gan nevarēsiet tagad teikt, ka mēs neesam ieinteresēti jūsu darbībā. Esam gan. Komisārs, paldies, priekšsēdētāji kungs, es varbūt eh, tad eh, došos eh, par, es iziešu cauri geogrāfiskām, geogrāfiskiem jautājumiem. Tātad vispirmām kārtām, ko jautāja Taikungs? Runājot par eh, to, kā mēs izmantojam naudu pasaulē, Jautājums bija par to, kā mēs apkarojam nabadzību, un sagatavojot mūsu instrumentus, ir svarīgi atcerēties divus svarīgus procesus. Pirmām kārtām ir jā jāstrādā konkrēti ar to valsti, kurā mēs vēlamies palīdzēt ar atbildību, un otrām kārtām ir jāizstrādā konkrēta stratēģija kopā ar šo valstu. Un tad mēs eh, nolēmjam, kuru jomu, kuru nozari vairāk atbalstīt. Un es jums piekrītu, ka nākamajā gadā, tuvākajā laikā mums vajadzētu šo procesu vairāk fokusēt jo patreizējā momentā mēs darām ļoti daudz, ļoti daudz nepieciešamu momentu, bet šie momenti varbūt ir nelieli. Un, protams, raugoties uz jebkuru projektu, ir konkrēti redzams, ka cilvēki no tā ir guvuši daudz laba. Un es esmu pārliecināts, ka ECR e nevar uz to atbildēt, jo patreizējā sistēma ir izveidoti tādajādi, ka izstrādājot konkrētu palīdzību konkrētai valstī, tad šī palīdzība balstās uz konkrētās valsts pašas izstrādātās attīstības plānu. Mēs šo plānu respektējam, un, protams, ka ir jābūt konkrētiem mērķiem, konkrētiem sasniegumiem, un pēc tam, balstoties uz ieguldītajiem pasākumiem, mēs pēc tam to izvērtējam. Uh, Kā jau šeit parādījās, mums ir starposma pārskats, mums ir vidusperioda pārskats, un tomēr mēs eh, nevaram apgalvot, ka mēs rīkosimies tikai un vienīgi tādējādi, un balstoties uz šiem starpperioda pārskatiem, mēs tad eh, tālāk eh, iepludināsim finansējumu šajos projektos. Nē, situācija ir jāskatās plašāk. Protams, ka jebkurš izvērtējums pats par sevi ir pareizs, un tomēr mums tiešām ir vairāk jāatskaitās Eiropas nodokļu maksātājiem, kuri pieprasa specifiskāku caurskatāmību. Un komisija šobrīd ir pieņēmusi jaunu rīcības plānu. Mēs tiešām ceram, ka attīstības palīdzība tiks eh, turpmāk novirzīta specifiskāk. Par eh, darbiniekiem delegācijās. Delegācijās eh, strādājošie strādā ļoti labi un ļoti smagi, un pēdējos gados ir noticis par 5% darbinieku skaita pieaugums. Andrēsens kundze uzdeva jautājumu par to, kā notiek strādāšana delegācijās, un delegācijās šobrīd tiek piesaistīti arī kontrakti aģenti. Tātad ir tā saucamais eh, beztermiņa darba līgums, un mēs ļoti daudz uh, strādājošos pieņemam balstoties uz šādiem darba līgumiem. Protams, ka ir svarīga arī strādājošo pieredze un izglītība. Ko vēl mēs varētu uzlabot? Tātad viens šis uzlabojums ir, ka noteikta laika termiņa līgums šobrīd jau ir pārvērsts par beztermiņa līgumiem, un tad vēl jautājums par konkrētu, par varbūt eh, koncentrēšanos uz to, kā uzlabot situāciju. Uh, E, kāpēc notiek darbinieku maiņa? Tāpēc, ka bieži vien mainās prioritātes, piemēram, daudz no strādājošajiem ir tikuši nosūtīti uz zem Sahāras Āfrikas reģioniem, kur ierobežotie, mūsu ierobežotie cilvēku resursi mums ļauj cilvēks izmantot labāk. Greslas, jautā, Greslas kundas la, jautājums. Tātad Lisabonas līgums paredz mūsu darbību konkrētos ietvaros Un eh, tāpēc ir svarīgi, ka ir nevis divas delegācijas katrā valstī komisijas un Eiropas ārējās darbības dienas delegācija, bet tikai viena ārējās darbības dienas delegācija. Ir delegācijas vadītājs, kas nāk no ārējās darbības dienas strādājošo vidus un komisijas darbinieki. Deivids Van Salivans ir eh, uzrakstījis vēstuli, kurā runiet par to, ka strādājošajiem ir jābūt pieņemtiem darbā konkrētam mērķim. Protams, ka runa iet arī par, par ierēģiem un par līguma darbiniekiem, bet jebkurā gadījumā mēs mēģinam sistēmu izveidot pēc iespējas adekvātāk. Delegāciju vadītājiem mēs piedāvājam apmācību programmu un, piemēram, mm, mēs ļoti sīki izvērtējam to cilvēku sarakstu, kur ir piedāvāts strādāt ar delegācijas finanšu resursiem. Un arī ģenerāldirektors eh, EiroAid ģenerāldirektorātā apzinās probl šīs problēmas. Tātad mēs mēģinām pēc iespējas labāk izmantot patreizējo sistēmu un var jums droši apgalvot, ka progress notiek. Protams, ka neviena sistēma nav perfekta, un man vienmēr ir bijis svarīgi izveidot neatkarīgu Eiropas delegāciju. Jebkurā gadījumā delegācijas sastāvs balstīsies uz kompromisu. Apmeklējot delegācijas uz vietām, ir skaidrs, ka situācija nav tik slikta, mel, vēlns nav tik melns, kā to mālē. Uh, Mēs, eh, kā mēs zinām, 12 dalību valstis ir uzrakstījušas vēstuli ārējās darbības dienesta vadītājai, apvainojot, piemēram, mani un vēl citus komisārus, ka mēs ie, pārāk daudz iesaistāmies eh, ārējās politikas jautājumos. Uh, Taisnība tā pilnībā nav, bet, protams, ka mēs mēģinām darīt mūsu darbu un runājot, piemēram, ar delegāciju vadītājiem, daudz no tiem atrodas ļoti grūtā situācijā. Bet eh, tā ir patreizējā konstrukcija. Mums ir jāmēģina piemēroties uh, un jāmēģina darboties tādajādi, lai situācija nepasliktinātos. Visiem darbiniekiem ir jābūt adekvāti apmācītiem un ar adekvātiem resursiem programmu izpildēji. Un pat, ja paceļās jautājums par ģenerāla direktorāta iesaistību, tad eh, viņam ir jāsniedz savas darbības īstenošana godpilnos nolūkos. par eh, budžeta kontroli CDF. Esmu pārliecināts, ka šādai kontrolē ir jānotiek, kā tas notiek arī jūsu komitejā, un abi šie ziņojumi būtu jāizskata kopā. Jūs jautājāt, kā, piemēram, varētu izmantot neatkarīgu ārpus finansējumu, ja tas nāk no CDF, un, protams, kā šie jautājumi ir jārisina. Čacimar Kakas kunga jautājums. Budžeta kontrolas mehānismi ir savā veidā arī jautājums par attīstības palīdzības izdzīvošanu. Es eh, zinu, ka ieinteresēts ir abas puses, un tomēr jebkura eiro neadekvāta izmantošana nāk par sliktu attīstības politikas slavai. Mums ir jāmēģina izveidot tādu sistēmu, kas darbotos veselīgi, jo patiesībā no budžeta kontrolas komitejas viedokļa raugoties uz jautājumu ir likta visa attīstības politikas izdzīvošana. Protams, ka mēs pieļaujam kļūdas, un tas ir cilvēcīgi, un tomēr mums beidzot ir jāpasaka mūsu strādājošajiem, ka patreiz smagajos finanšu apstākļos cilvēki banku uh, eh, tolerance pret nepareiz izmantot naudu ir nulle. Budžets un EDF. V, kāpēc ir atšķirība kļūdu novērtējumā? Tātad EDF eh, e izmanto daudz, speci, daudz striktāku definīciju nekā budžeta kontrolas instrumenti, un patiesībā tie ir divi instrumenti. Budžets tiek veidots atšķirīgi no EDF, jo, piemēram, revīzijas palāta izvērtējot 9., 10. un 11. EDF, kamēr spēkā darbojās abi procesi, tad, protams, ka būs atšķirība kļūdas novērtējumā. Kaut arī vien un tie paši cilvēki komisijas ģenerāla direktorātā strādā pie šo kļūdu novērtējumu, tad eh, vienalga būs atšķirības, jo tiek izmantot atšķirīga metodoloģija kāda ir caurskatāmība darbojoties ar apvienoto nāciju palīdzību. Un arī uz to ir raudzījusies revīzijas palāta. Varbūt pirmais, ko vajadzētu šeit uzsvērt, ir tas, ka mēs izmantojam apvienoto nāciju institūcijas uh, tieši viņu kompetences jomās. Piemēram, UNICEF ir lieliska organizācija un arī apvienoto nāciju pārtiks palīdzības programma. Tieši šīs abas organizācijas eh, darbojas visveiksmīgāk konkrētajā jomā. Tieši šā iemesla dēļ mēs izmantojam šīs sistēmas. Nevis tāpēc, ka tas būtu varbūt vieglākais ceļš, bet tieši tāpēc, ka viņām jau ir ļoti labas iestrādnes. Runājot par caurskatāmību vai par atpazīstamību, tad tā tiešām ir problēma. Jo, piemēram, raugoties uz ārējās palīdzības komisāri, tad eh, bieži vien mēs redzam tikai apvienoto nāciju logo un nevis varbūt mūsu iesaistas publiskošanu. Un, eh, protams, ka šobrīd jau runiet par to, ka ir jābūt arī Eiropas Savienības logo. Eiropas Savienībai ir jāveicina sava atpazīstamība palīdzības projektos, jo mēs izmantojam tādus instrumentus, kas tiešām palīdz attīstības valstīm. Bet kā tad mēs, bu, pal, piemēram, Burkina Faso apmeklējot veselības aprūpas iestrā, iestrādi, iestādi, tad kā tad mēs varam, piemēram, bērna gultiņā pielikt klāt Eiropas Savienības logo? Protams, kā mēs. Uh, Patiesībā tas ir mūsu pašu uzdevums, kādā veidā mēs varam uzlabot Eiropas Savienības atpazīstamību un nevis, teiksim, visiem uz pieras pielīmēt Eiropas Savienības uzlīmīti. Bet, eh, jā, ir svarīgi, lai cilvēki, kur saņemtu palīdzību no mums, apzinātos, no kurienes tā nāk. Protams, ka ir jābūt formālai, un šobrīd jau visos projektos ir panākt formāla vienošanās, ka uz projekta ir jābūt Eiropas Savienības logo. Par nevalstiskajām organizācijām. Mēs e, jau komisijas kolēģijā daudz par to esam diskutējuši. Tātad, kā samazināt kritiku no nevalstiskajām organizācijām. Jāsaka, ka rietumu attīstītajā sabiedrībā nevalstiskās organizācijas ļoti aktīvi strādā, bet situācija ir pavisam cita jaunatīstības valstīs. Tātad eh, mēs varbūt nevaram tik ārkārtīgi labi sadarboties ar NVO, tāpēc, ka mēs sadarbojamies ar valdībām. NVO ir ļoti svarīgs sadarbības projekta aspekts, un mēs nevaram to neņemt vērā. Īpaši, piemēram, no jaunajām dalību valstīm nevalstiskās organizācijas saņem ļoti maz finansējumu. Tātad mēs mēģinam uzlabot situāciju šajā jomā, bet joprojām būs ļoti daudz pretrunīgu un varbūt pat neatrisinātu neatrisināmu momentu. Jo ir šad tad parādās jautājumi, uz kuriem atbildes nav viegli rodamas. Eiropas Savienībā mēs varbūt tik ļoti nejūtam nevalstisko organizāciju darbību, jo mēs dzīvojam brīvā sabiedrībā, bet daudzās no jaunatīstības valstīm nevalstisko organizāciju organizāciju rīcība ir ļoti būtiska, bet katrā ziņā e, finansējuma rašana un arī sadarbība ir grūta. Epinga kunga jautājums - budžeta atbalsts. Kā mēs rīkojāmies? Ja pareizi atceros, mēs šobrīd esam izmantojuši 25% no budžeta atbalstam paredzētās naudas. Un šeit ir būtiska pretruna. No vienas puses eh, nevalstisko organizāciju apvienība mūs eh, ļoti lielā mērā uzteic, jo, lai mēs atbalstītu budžeta eh, budžetu kādā valstī, šai valstī ir jāizpilda uh, nabadzības apkarošanas mērķu ceļš. Un tomēr grūtības rodas divu iemeslu dēļ. Viens ir politiska apsvērumu dēļ, ko tas nozīmē, piemēram, Eģipte vai Tunīsija, kādā veidā mēs varam sastrādāties ar valdību, kurā nav pietiekami demokrātiski un neveicina demokrātijas uh, centienus sabiedrībā. Un, eh, protams, mēs varam tos raudzīties no šāda skata viedokļa. No otras puses, sniedzot atbalstu budžetam, tad galvenais, uz ko ir jāskatās, uz kvalitāti, lai mēs skaidri varētu parādīt, kas tad ir sasniegts ar mūsu atbalstu. Un, piemēram, tūkstošgadas mērķu, mērķos tas ir ierakstīts, bet situācija ir daudz kompleksāka. Ko mēs jaunajā budžeta situācijā ierakstam? Mums ir eh, divu veidu līgumi. Ir tā saucamais labās pārvaldības līgums, tātad mēs atbalstam valstu budžetu tikai tādā gadījumā, ja mēs redzam, ka šī valsts izpilda cilvēktiesības, demokrātiju, ja šie skaitli saglabājās stabili vai pat uzlabojās, tātad, ja tie nesamazinās. Un otrs, mēs mēģinam izmantot arī uh, Eh, pilsoniskā sektora pārvaldības sistēmu. Un revīzijas palāta jau ir teikusi, ka šīs te pilsoniskās varbūt eh, atbalsta skaitļi nav pietiekami veiksmīgi. Un 2010. gadā tas skaidri parādījās, tātad mēs palīdzam šim uh, publiskās, publiskā finansējuma nozarei, bet e, problēmas galvenokārt rodās ar atskaitīšanos. Un šā iemesla dēļ mēs izstrādāsim sektoriālu nozarēm paredzētu budžeta atbalstu, jo tieši tādā veidā mēs eh, varam arī pieprasīt kvalitatīvas izmaiņas. Un, piemēram, Haitī mēs atbalstam uh, uz noteiktu laiku atbalstu konkrētām nozarēm, kuras pēc tam pārņemt valsts. Un ir pilnīgi skaidrs, ka Haiti būtu pilnīga anarhija, ja mēs nebūtu snieguši atbalstu. Tātad mēs, kā jau es teicu, atbalstam un sniedzam eh, finansiālu atbalstu tikai tad, ja mēs esam izvērtējuši pilnīgi visus kritērijus, un, piemēram, atcerēsimies, ka var, tas varbūt ir neliela piebilda, un tomēr kaut vai valūtas maiņas kurs bija nelabvēlīgs, un mēs zaudējām naudu arī uz to, bet uh, budžeta atbalstā mēs nemaksājam avansu. Un patiesībā šad tad tas izraisa grūzi, grūtības. Esmu apmeklējis vairākas no valstīm, kurām mēs pārtraucām iepludināt līdzekļus budžetā, un šīs valsts mums jautāja, kāpēc. Daudz iemeslu dēļ atbildi nav viennozīmīga, un man viņiem ir jāsaka jā budžeta atbalsta noteikumi ir tādi un tādi, un balstoties uz šiem kritērijiem, kurus jūs nesat izpildījuši, mēs jums vairs nepalīdzam. Es uzskatu, ka šiem eh, kritērijiem būtu jābūt vienkāršotiem. Jebkurā gadījumā, jā, mēs strādājam šādā virzienā, un, eh, protams, ka mēs negaidīsim līdz nākamajam finanšu plānam un es esmu pārliecināts, ka mums izdosies situāciju uzlabot. Andreasenes kundze jautāja, jā, es neesmu apmierināts, protams, ka es vēlētos, lai revīzijas palāta vienmēr mūs uzslavē, bet es strādāju, lai situācija uzlabotos. Es nezinu, vai tas notiks nākamajā gadā vai vēl pēc gada, bet es vienmēr strādāju balstoties uz apsvērumu, ka būs brīdis, kad mums būs viss plusiņi. Es zinu, ka revīzijas palāta izvēlās izvērtēt konkrētus, varbūt projektu piemērus, bet katrā ziņā delegācija darbs ir ļoti sarežģīts, un mēs šo sistēmu mēģinam uzlabot. Pat, ja revīzijas palāta savos secinājumos ir bijusi pozitīva, joprojām mums ir iespējams situāciju uzlabot. Es uzskatu, ka varbūt uh, ārējā palīdzībā mums ir jābūt citam kļūdas akceptants līmenim. Startautiski šis kļūdas akceptants līmenis ir 2%, bet mums visiem ir jāsaprot, ka valstis, kurās mēs strādājam, ir ļoti, ļoti īpašas un sarežģītas, un tajās grūtība ir kaudzēm. Par, D, par, DG, eh, par DG viedokli vai tas būs A kategorijā vai B. Revīzijas pārstāv, revīzijas palāta ir pieprasījusi atlieku kļūdas novērtējumu. Un, eh, protams, tas ir pamatīgs dokuments. Protams, ka vienmēr mēs varam apgalvot, ka jebko ir iespējams uzlabot, un tomēr, ja kaut kas ir pierādīts, dokumentāli pierādīts, tad mums tomēr vajadzētu uzskatīt, ka tas sniedz korektu situācijas apskatu, pārskatu. Ivanovs kundzes jautājums par kvalitātes uzlabojumu. Es e, jau to pieminēju atbildēt uz citiem jautājumiem, bet, protams, ka mēs strādājam pie kvalitātes un tā ir mūsu prioritāte. Ja, piemēram, mēs nodrošinam ūdens padevi deviņiem miljoniem cilvēku, ja mēs palielinam iespēju meitenēm apmeklēt skolu, piemēram, Afganistānā šis skaitlis jau šobrīd ir sasniedzis 30%, bet, eh, piemēram, es vēlētos varbūt runāt tā, ka valsts X, pateicoties mūsu gadu garumā sniegtajai palīdzībai, šī valsts vairs, šai valstī vairs mūsu palīdzība nav nepieciešama. Un eh, tas arī ir mūsu mērķis, un to atbalsta arī mūsu sadarbības valstis. Busānas konferences par attīstības palīdzības efektivitāti un tās secinājumiem piekrīt arī es. Tātad lielākā daļa no attīstības valstīm ir ļoti daudz sasniegušas gan sabiedrības pārvaldības momentā, gan arī korupcijas apkarošanā, un, protams, ka mums ir jāsadarbojās ar valstīm, lai projekts būtu vēl jūtamāks un eh, daudzām šīm valstīm darāmā ir daudz. Par eh, atbildi, par atbilstības kļūdām. Šis jautājums ir ārkārtīgi sarežģīts. Jo Holmaiers kundze arī pieminēja, piemēram, projekta grafiku, izpildes grafiku. Iespējams, ka šad tad mērķis nav sasniegts kvalitatīvi, bet eh, varētu, teiksim, sasniegt pietiekamu kvalitāti, ja projekts drusceņi pārsniegtu savu, eh, savu izpildes laiku. Un līdz ar to mēs esam skrūvspīlēs. Audito revīzijas palāta neakceptēs, ka projekta līdzekļi un laiks ir pārsniegs, un toties kvalitāte būs lieliska. Protams, ka mēs strādājam pie kvalitātes, bet revīzijas palāta, protams, strikti skatās uz kritērijiem, izvērtē tos, un līdz ar to, ja revīzijas palāta neakceptēs, teiksim, projekta pārvilkšanu, tad mēs nemaz to nevaram darīt. Ir jau, protams, cilvēki parasti izvēlās vieglāko veidu, ka projekts ir jāpabeidz tad un tad, un, protams, ka birokrātijas pārkāpumi nevienam nav patīkami, bet lieta ir jāskatās kompleksāk. Runājot par sasniegto rezultātu tabulu. Protams, ka rezultāti ir interesanti. Mēs, piemēram, atbalstām kaut vai ceļu celtniecību. Burkina Faso mēs esam uzcēluši, mēs esam e, no, mēs esam izveidojuši apmēram 300 km garus ceļus, un, piemēram, Burkina Faso uh, šie ceļi palīdz cilvēkiem saņemt gan pārtiku, gan arī medikamentus. Taču vienlaicīgi ir pilnīgi skaidrs, ka ceļot ceļu mums ir jāskatās uz situāciju daudz plašāk. Ja mēs uzceļam ceļu, kas notiks, kā valsts šo ceļu eksploatēs un uzturēs, kas notiks pēc pieciem gadiem vai septiņiem gadiem. Arī revīzijas palāta raugās uz šiem jautājumiem, revīzijas palāta raugās uz uh, teiksim, izglītojošo pasākumu efektivitāti, uz pārtiks atbilstību, un tas eh, lielā mērā mums palīdz uzlabot situāciju. No EIB mums ir ļoti laba sadarbības pieredze, bet um, eh, tas varbūt vairāk ir revīzijas palātas kompetencē. Vēlers eh, kundzes jautājums par delegāciju cilvēku resursiem, uz to jau es atbildēju. Mums ir ierobežoti cilvēku resursi, uh, darbinieku skaits vēl samazināsies, un mums ir jāmēģina nodrošināt adekvātu kvalitāti pat ar samazinātiem cilvēku resursiem, un es uzskatu, ka to var nodrošināt tikai nodrošinot adekvātu izglītību. Un cilvēki no vietām, kur to varbūt nav tik nepieciešams, ir jāpārceļ uz tām vietām, kur tie ir vajadzīgāki. Jā, mums ir labāk jāizmanto cilvēku resursi, bet uh, Es arī savām delegācijām esmu pateicis un arī saviem darbiniekiem, ka cilvēku resursi var tikai samazināsies. Kāda varētu būt resursu, resursu labāka uzlabošana? Protams, ka mēs esam to izdarījuši, piemēram, kā jau es pieminēju, miljoniem cilvēku ir pieejams šobrīd ūdens, un liela daļa balstās uz tūkstošgadus mērķu izpildi. Ja mēs kaut vai raugot, raugamies uz dzimumu līdztiesību, uz izglītību, tad jāsaka, ka pusi no sasniegtajiem rezultātiem ir pateicoties mūsu centieniem. Bet, protams, eh, situācija jau nav tikai bel, balta vai melna, un, protams, ka es varu, piemēram, atbal teikt, ka Ķīnas, Ķīnai sniegtā mūsu atbalsta. Ķīnai sniegtais vai Indijai sniegtais atbalsts, protams, ir uzlabojis Ķīnas un Indijas iedzīvotāju situāciju, un tomēr visticamākais, ka šīs abas valsts savu iedzīvotāju labā būs darījušas vairāk nekā mēs. Tātad mēs strādājam, lai mēs uzlabotu situāciju valstī, un nevis tikai sasniegtu konkrētā šajā valstī īstenotā projekta mērķus. Mēs runājam par situācijas uzlabošanu šajā valstī, un kā piemēru varētu minēt Ruandu. Runājot par Ruandas slimnīcām. Kāds ir Ruandas iedzīvotāju, teiksim, nāves iemesls, tad patiesībā šobrīd Ruandā tradicionālie nāves iemesli ir vairāk pārvietojušies uz uh, rietumu nāves iemeslu pusi - diabēts, sirds saslimšanas un vairs netik daudz infekcijas. Tātad arī tas ir mūsu ieguldījums. Un esam pārliecināts, ka šis izaicinājums un problēma ir e, ne tikai man vēl risinām, bet arī maniem kolēģiem bet noteikumi ir noteikumi, un līdz brīdim, kamēr noteikumi nemainīsies, mums te ir jāizpilda. Homairs kundzes e, jautājums E, jums ir pilnīgi taisnība. Arī es nepiek, arī es, protams, nevēlētos maksāt par tādiem projektiem, kuru kvalitāte ir apšaubām. Bet, piemēram, ja, proj jau, ja jau projekta izpildes sākumā ir skaidrs, ka revīzijas palāta tās mērķus neakceptēs vai tie būs vāji, tad mums vajadzētu izvērtēt šo projektu adekvātumu. Uh, Un, protams, ir jārunā arī par paredzamību. Patreizējā sistēma ir tik ļoti sarežģīta, ka, jā, mēs jau skatāmies uz adekvātu finansējumu izmantošanu, bet, piemēram, palīdzība budžetā, tad eh, arhitektūrai vajadzētu būt tik vienkāršai, ka, ja valsts dara kaut ko tādu, ko mēs neakceptējam, tad budžeta atbalsta vairs nebūs. Bet patreiz valstīm nevienmēr šis izvērtēšanas process ir pārskatāms. Greslas kundze, jā, es. Eh, protams, ka ir zināma pretruna starp mani un starp ārējās darbības dienestu, un tomēr mēs mēģinam minimizēt šo rīvēšanos. Par eh, progresa ziņojumiem, par kandidātu valstīm. Protams, ka šie progresa ziņojumi ir jāuzlabo, bet uh, problēma, tā kā arī es esmu pats gājis cauri šim procesam, Kandidātu valstīm progresa ziņojumā ir svarīgs katrs vārds, jo politiski šis ziņojums ir tik ārkārtīgi uh, delikāts un jūtīgs, ka, piemēram, Latvijā, kad tika sagatavots iestāšanās progresa ziņojums, tad Latvijā tas izlais, izraisīja veselu vētru, jo katrs vārds ir jāpārskata. Jautājums par izvērtējumajiem kritērijiem. Šobrīd mēs esam, mēs esam izveidējuši tādu sistēmu, kurā mēs ņemam vērā arī starpposma izvērtējuma rezultātus. Bet, e, protams, ka ar mūsu atbalstu sasniegtais progress Mēs, protams, izvērtējam, kas tiek izdarīts gada laikā. Protams, ka es varu, ar, es varu runāt ar saviem strādājošajiem, un tomēr ir jāizvērtē. Piemēram, parlamentam tas noteikti palīdzētu ja mēs runājam ne tikai par naudas summām, bet mēs runājam arī par mērķiem, piemēram, ir piegādāts ūdens, un tas līdz ar to sniegt jau pavisam citu skatījumu un arī citu caurskatāmību. Mēs e, šādi darbojāmies DG Summit, un es domāju, ka mēs tā varētu rīkoties. We'll come back on the, your, your idea on this. Thank you. Paldies. Paldies. Paldies. Vai ir uh, revizijas palātei, kas piebilstams? Paldies priekšsēd. Par vienu jautājumu es gribētu runāt budžeta atbalsta maksājumiem, pa kuriem te izskanēja, kā jūs ziniet, re, palāta par to īpašu ziņojumu sastādīja un publicēja nesen. Labi apzināmies, ka šis instruments ar dažādiem maksājumu apjomiem dod iespējas maksājums izdarīt vai nē. Tas sev ietver arī risks. Kā jau Fjellnerkungs sacīja, budžeta atbalsta maksājumiem nav liels kļūdu risks, bet ieguvuma puse ir izšķirošā šī instrumenta izvēle bieži tiek pamatot ar to, ka tā būs efektīvāka, tā dos labāks rezultāts, vai tā, tā, vai tā arī ir. Kā jau mūsu īpašajā ziņojumā par budžeta atbalstu maksājumiem parādās, un Epinkungs arī to izcēla, e, tas ir ļoti dažādi. Ramajo kungs arī vēl vēlas ko sacīt. Jā, paldies! Es gribētu atbildēt uz diviem jautājumiem, kas mums, kā revizijas palātei, tiešām tieši tika uzdotas. Holman, Holmajers kundze, kas pirmā uzdeva jautājumu. Ja projekts ir korekts, taču tiek noslēgts ārpus termiņa, tad būtu tiešām žēl, ja tas tiktu vērtēts kā kļūda, kļūda saprēķinot. Jā, tā ir problēma, ka maksājot um, atbalsta maksājumus, tie notiek un tas tiek veikts ārpus no spraustiem laika ietvariem. Jo uh, ir ļoti skaidri noteikts, ko dara komisija un ko dara uh, uh, tie, kas veic projektu. Un ja komisija konstatē, ka laika termiņš nav pietiekams un paplašina laika ietvaru, tad mēs skatām šo uh, paplašināto laika ietvaru. Bet ja komisija nemaina šo laika ietvaru, tad mēs tiešām pieturamies pie šī iespēkšu nospraustā laika ietvara. Tagad nākošais uh, jautājums, uh, kas tika uzdots par Eiropas investīciju banku. Var atsaukties uz ceturto atsauci 254. Eh, eh, lapas pusē, kur tiek teikts, ka divpusējā, divpusējais nolīgums numur 34 eh, budžeta likumā 2008. gadā, kas ir attiecināms uz desmitajiem EDF, šis līgums noslēgts ar Eiropas Investīcija banku un um, revizijas palātu. Tātad šis pants nosaka mūsu atbildību un mūsu darbības pamatus. Mēs strādājam balstoties uz šo juridisko bāzi, juridisko pamatu. Ja mainās šis noteikums, un mums teikt, mēs varam pārbaudīt visu Eiropas investīciju banku. Es nedomāju, ka tas būs iespējams, bet tad mēs varētu to darīt. Tātad mēs pieturamies pie šīs, šī divpusējā nolīguma, kas nosaka budžeta kārtību. Paldies! Ehrenhausen like some... kungs. Paldies! Nu, tad paliek 15 uh, minūtes nākošajam darbkārtības punktam, tādēļ pavisam īsi es uzstāšos. Un vēl viens jautājums, par kuru netika runāts. Priekšsēdētājs. Jā, jūs to ļoti precīzi pamanījāt. Lūdzu, pavisam īsi. Ehrenhauser kungs. Uh, ETF integrācija budžetā un. Uh, Revizijas palāts piezīmes parādīja, ka tas arī nākotnē ir ļoti nozīmīgs punkts un to vajadzētu realizēt pēc iespējas ātrāk. Un katrā gadījumā sirsnīgs paldies par sadarbību līdz šim. Un es ceru, ka šī uh, sadarbība m, varētu turpināties arī neformālā veidā beigu fāzē. Un paldies uh, kolēģiem par uh, piezīmēm. Daudzas piezīmes ir ļoti vērtīgas un to es ievērošu manā ziņojumā. Paldies! Fjellner kungs, jūs vēlaties ko teikt? Paldies! Vispirms personīgi. Jautājums par līdzekļu piešķiršanu caur ANO organizāciju. Un personīgi man jāsaka, ka mm, es te īsti nesaskātu e, e, pievienoto vērtību, ko tas dod Eiropai. Visas dalībvalsts ir arī ANO dalībvalsts un varētu arī caur ANO e, līdzekļus piešķirt. Tā, tā tad īsti nezinu kāda būtu āno pienotā vērtība. Tīpaši ņemot vērā, ka tad mums būs problēmas ar redzamību un, un kontrols uzraudzības iespējām, bet tas ir atsevišķi jautājums, par to vēl runāsim citreiz. Tad jautājums par budžeta atbalstu maksājumiem arī bija svarīgs. Mm, tas būs jāturpina skatīt. Epinga kungs ir tagad aizgājis, bet ieguvumi, ko dod budžeta atbalsta maksājumi, ir lielā mērā palīdzības sniedzējiem, jo tas ir gandrīz bez kļūdas procentu, ļoti vienkārši, un es domāju, ka mums arī jābūt pārliecinātiem, ka saņemējiem arī ir no tā būtiski iegūmi. 2010. 11. gadā šajā īpašumā ziņojumā tas tika pētīts, tas ir svarīgi, šī pētījuma atzinumus ņemt vērā. Uh, lai efektivitāti e, e, uzlabotu īpaši arī e, no saņemē puses raugoties. Hacimarkakis kungam man ir komentārs būtisks attiecībā uz nevalstiskām organizācijām. Tas ir interesants jautājums, un dažreiz mums ir tādas valdības organizētas nevalstiskās organizācijas, GONGO, Government Organized non-governmental organization, un ar viņiem ir problēmas eh, ar eh, atskaitīšanos, ar uzraudzību, ar atbildīgumu. Eh, tie ir gandrīz kā izpildītāji mūsu politikas, un tad ir jautājums ar tātad, atbildīgumu, arī finansiālu, un ja tie veic lobēšanas darbu, tad arī kam atbildi par to, un tad arī jautājums beig, beigās par kļūdas procentu. Kopš esmu sācis strādāt šeit, pirms daudziem gadiem budžeta izpildes komiteja, bija pārsteigts, ka attīstības valstīs e, patiesībā šis kļūda procents vienmēr ir mazāks nekā es dalību valstīs, un jo vairāk es strādāju, jo vairāk es redzu, kas ir tās struktūras, pateicoties kurām tā sanāk. Un tiešām var sacīt, jā, 2% it kā ir kļūdas procents, bet ja mēs e, atskaitītu e, iepriekšējo finansēm, tad jau kļūdas procents ir 5%, un ja mēs tad neņem vērā iepriekšējo finansējumu un budžeta atbalsta maksājums, tad jau būtu 8%. Apmēram. Un ja mēs tad vēl raugamies nākotnē, nu es esmu nobežījies vienkārši Ja es būtu komisijas pusē, es diezgan pazemīgi raudzītos nākotnē, apzinoties, ka mums ir šie 5% kļūdu procents neņemot uh, vērā iepriekšējo finansējumu, un š, uh, eh, šīs uh, procents nākotnē tikai pieaugs E, tā tad es domāju, ka tiešām jums jāpieliek vēl lielāku pūliņu kļūdas procentu mazināt, jo e, pagaidas un beigmaksājuma procents pieaugs, un tas arī pa, pas, paaugstinās risku. Tādēļ es vēlētos tiešām redzēt tādu jums puses pazemīgu attieksmi, lai tiešām rezultāts attiecībos klubs procents ir nākotnē uzlabot. Paldies. Paldies, saka priekšsēdus, līdz ar to 3, 3 4 darbkārtības punktu esam izskatījuši. Paldies komisijai, paldies palātai. Un tagad turpināsim ar 5. mūsu darbkārtības jautājumu. Kā eh, tas ir tātad eh, piektais punkts, 50. pānciņojums kopā ar attīstības komiteju Kalfīnkungs ir uh, referents, eh, un viņš mums eh, prezentēs rekomendācijas. Paldies, priekšsēd, kolēģi. Šis ir jautājums, ko mēs pēdējo stundu gaitā esam detalizēti jau diskutējuši, arī kontekstā ar iepriekšējiem jautājumiem. Pirms nedaudziem mēnešiem bija īpašs ziņojums, ļoti labs, cits starpā eh, no revizijas palādes par šo e, jautājumu devolution, e, tā tad e, decentralizācija, tā var teikt, palīdzības sniegšanas, un šeit gribu sniegt par to pavisam īs kopsilkumu. Šis reizes palādziņams ir ļoti plašs, analītisks un ļoti labs pamats uh, ja mēs raugāmies, kā var uzlabot e, resursu pārvaldību delegāciju līmenī otrkārt. Nepārprotam, devolution decentralizācija ir ļaus uzlabot finanšu pārvaldības e, kvalitāti un izpildes ātrumu treškārt, un par to runājām arī runājot par finansēto projektu kvalitāti, ne tikai runa par grāmatvedību, bet par projektu efektivitāti un ietekmi bija rekomendācija ietverta šeit, un tas saskan arī ar Eiropas investīciju bankas ārējo mandātu vietējus kontrakts slēgt cik vien iespējams, un tas ir jātiecina arī uz ES attīstības fondiem. Tātad vietējo iesaistīto pušu, interesēto pušu konsultēšanu pirms pieņem lēmumu par projektiem, kā arī pašā ieviešanas posmā esam arī runājuši, un komisārs ir sniedzis atbildi par uh, lielo uh, štatu maiņu līmeni, ES līmenī, kā arī uh, Eko, un es priecājos, ka šeit ir uzlabojumi, bet es domāju, parlamentam jāturpina sekot šim jautājumam arī nākotnē, tas ir saistīts cieši ar efektivitāti. Un visbeidzot, arī svarīgs jautājums, mēs esam jau par to plaši runājuši šeit, runājot par budžeta izpildes apstiprināšanu, tas ir e, ES val, e, publiskā finansējuma e, sa saistīšana ar citu donoru līdzekļiem. Tas viss arī ietekmē decentralizāciju vai devolution. Tātad eh, es, eh, tātad es domāju, ka varam apstiprināt eh, šo no savas puses un šādu vēstījumu raidīt attīstības komiteja. Vai kāds deputāts vēlētos iesaistīties debatēs Grēslas kundze? Paldies! Paldies Kalfina kungam par atzinumu. Taču, raugoties uz tām problēmām, kādas uh, ir, man liekas, ka vēl pāris grozījumi jāformulē. Es ejot īpašo ziņojumu, kādu sastādīja revīzijas palāte jāaicina, lai uh, tiktu pārbaudītas norises delegācijās. Uh, revizijas uh, palāta skatīja, uh, kādi ir, kāds ir šīs uh, norises, un katrs tad skatās vienu vai otru vai trešo punktu. Tātad jābalstās uz revizijas palātas dokumentu. Un otrkārt, sastajā punktā vajadzētu skaidri pateikt. Dārgais uh, Kalfinkungs, EAD ir atsevišķa institūcija un komisija ir atsevišķa institūcija, proti uh, ADD. Un mēs šeit uh, budžeta kontroli balstam uz institūciju principu. Un es domāju, ka tie, kas strādā ārlietās, to visu nevar nu, tādā vienā lielā katlā samest, un katra institūcija ņem ārā to, ko grib. Uzmanību, uzmanību to veidojot, jo pēc tam mēs nevarēsim pārbaudīt, kas to ir darījis un kas ir kļūdījies, ja kļūdas būs, un kļūdas jau vienmēr dažreiz gadās. Un šajā punktā gribu skaidri pateikt. Vienīgais punkts, kur mēs sakam, uh, Um, ko mēs um, institūciju neskatām, ir, tas ir es vēstnieks. Visādi citādi mēs patieši varam aizmirst šo kontrolas iespēju. Un tas, ko es ļoti skaidri redzu, tas ir nu, tāds dalītā menedžmenta princips. Mēs to zinām arī no struktūra fondiem um, ārlietās. Un tā ir tāda loģiska konsekvence, kas no eh, visa izriet. Un tā pieredze, kāda mums ir bijusi līdz šī dalītā menedžmenta izmantošana eh, ES, vajadzētu neizmantot to um, ārvalstīs, jo um, dalībvalstīm ir daudz lielāka ietekme uz uh, ADD, un viņi var noteikt, kas tiek darīts. Tātad mums kā parlamentam vajadzētu pietiekami gudriem, lai mēs um, reāli strādātu. Un šīs mazās pretrunas es vēlreiz skaidri formulēšu. Protams, ka jābūt sadarbībai, un to viņi arī dara. Protams, tā tas ir. Es negribu aicināt uh, šo sadarbību veidot tā, ka uh, mēs vairs nevaram ievērot uh, šo atskaitīšanās principu institūcijām. Tas būs mans otrs grozījums. Un, uh, komisāra kungs šeit ir un tādēļ izmantošu iespēju teikt, ka no nu, personāla maksājuma delegācijās tām jāsaskan kaut kādā veidā ar politiskajām prioritātēm. Esmu norūpējusies par to, ka redzu, ka ADD ir aptuveni 100 cilvēku Āfrikā. Nu, tas ir vairāk nekā trešdaļa personāla, kāda viņam vispār ir. Tātad, nu, praktiski puse un nekad netiek runāts par Āfriku. Tad, ja tas nekad nav tik būtiski, e, ka par to nerunā, kādēļ pusi no man personāla atrodas šajās valstīs, tātad es gribu šo politisko prioritāti jautājumu un personāla skaitu izskatīt un pārbaudīt, arī balstoties uz to pieredzi, kāda ir bijusi. Nu, vismaz es ieteiktu komisijai to izdarīt, jo šeit ir ārkārtīgi lieli skaitļi - 70, 60 cilvēki Fidži salās. 70 cilvēki Fidži salās kādēļ? Un tad es visu laiku dzirdu, ka mm, pietrūkst personāla. Jā, protams, ka es visdrīzāk arī labā, labprātāk Fidžī salās um, nu, darbotos nekā Briselē šeit strādāt. Nu, padomājiet par to. Paldies, vai vēl kāds no deputātiem grib iesaistīties debatēs? Acīm redzot, negrib. Kalfin kungs, vai jūs vēlties reaģēt uz Greslas kundas sacīto? Jā, priekšsēd pavisam īsi. Pilnīgi piekrītu, ka daudz vairāk jāraugās uz darba efektivitāti, arī kur cik darbinieks strādā, bet mums ir grūti to vērtēt. Komisāram varbūt ir pareizā informācija par to, cik e, darbinieks strādā attīstības jomā. Es nejūtos pietiekoši kompetents, kurā valstī vajadzētu būt vairāk vai mazāk e, darbiniekiem, bet pilnīgi jums piekrīt, ka ir ļoti daudzi ierēģi, kas, <clears throat> kur darba efektivitāte ļoti ir atkarīga no attīstības eh, nozars un ārējās darbības sadarbības eh, efektivitātes. Atgriežamies pie jautājuma par to, kā šīs vispār atbildības jomas tika nospraustas starp arī, piemēram, finanšu pārvaldību starp ārējās darbības dienestu un attīstības eh, atbalstu. Kurš būs tas eh, delegācijās, kas par to galu beidzot atbildēs? Eh, un parasti tas ir tā kā vēstnieks, kas ir arī azarbības dienests pārstāvs. Ja runa par kompetentajiem attīstības atbalsta darbiniekiem, kas visvairāk orientējas šajos jautājumos, un finanšu atskatiem par šo darbu es lielā mērā eh, esmu atkarīgs no ierosinājumiem, kas nāktu no eh, komisāra piebalgu un viceprezidents Aštonas puses, bet problēmas noteikti ir, tā ziņā es jums piekrītu. Paldies, Greslas kundze un visi citi eh, drīkst iesniegt grozījumus ziņojumā līdz 18. janvārim, 2012. Paldies! Ar to beidzu šo sēdes daļu, eh, neliels pārtraukums, un tad turpināsim ar koordinātoru sanāksmi. Aicināšu visus eh, atstāt zāli, kuri, kuriem nav jābūt koordinātoru sanāksmē. Paldies!